So, dear colleagues, good afternoon. Cienījamie kolēģi, sveicināti šajā pēcpusdienā mūsu apvienotajā seminārā, budžeta komitejas un ekan e, komitejā par fiskālo kapacitāti, lai stiprinātu un paplašinātu eiro zonu. Un faktiski tas ir tāds eh, kopsavilkums eh, par pēdējo divu eh, gadu darbam, īpaši mūsu kolēģu Pērvanšas Berēšas un Raimerbergas vadībā. Un Protams, kā ir nepārtraukti uh, centieni stiprināt mūsu kopējo valūtu, un pagājušajā gada martā, kad mēs apstiprinājām ziņojumu parlamentā, e, mums e, ir vesels saraksts ar ļoti augstu kvalificētiem referentiem. Dosim vārdu e, referentiem, pēc tam mūsu viesiem, bet sāksim ar Roberto Galtieri, ekonkomitejas priekšsēdētāju. Paldies! Man ir tiešām uh, ļoti patīkami piedalīties šajā kopējā seminārā par Eirozonas paplašināšanu un eh, mūsu komiteju kolēģi ir strādājuši kopā ļoti produktīvi. Un mums ir arī, līdz, mums ir arī divi līdzreferenti, kas iepazīstinās ar savu darbu. Un balstoties uz eh, mūsu ziņojumā ieteikto, kā arī uz to, ko ir prezentējusi komisija un ko vēl tā prezentēs, cerams, mēs nedaudz vairāk iedziļināsimies šajā tematā. Un faktiski mēs šeit skatīsim budžeta aspektu aspektus, un mums ir arī e, ekonomikas un monetārā dimensija. Un mēs skatām šīs lietas kopā. lai rastu pienācīgu atbildi tālāk attīstot mūsu monetāro savienību, kā arī veiktu tādu vispārēju ieskatu budžeta procesā kā tādā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs seminārs un vēlos pateikties visiem cienījumiem referentiem, kas šodien ir ieradušies, visiem runātājiem, kas pievērsīsies virknei svarīgāko jautājumu, kuri cerams palīdzēs gūt tādu uh, visaptverošu skatījumu uz to, kā mums risināt to vai citu e, likumdošanas jautājumu tādā saskaņotā, koherentā veidā, lai virzītos uz priekšu un veidotu labāku pārvaldības satvaru. Nu, šis ir tāds nepieciešams solis, lai uzlabotu mūsu ekonomiku noturību un lai izveidotu atbilstošu pārvaldības sistēmu. Un tagad došu vārdu Pervanšai Persai. Merci beaucoup, uh, cher uh, co-prezident. Paldies, priekšsēdē. Divai pus minūtes, lai jūs iepazīstinātu ar šo jautājumu. Vai nu tas ir par daudz vai par maz? Gribētu tikai uh, atgādināt, uh, Kāda ir um, pozīcija, ko pieņēma šī asamblēja? Kad mums bija iespēja ar um, be, beigas beres ziņojumu izteikties trīs punkti. Pirmajā punktā mēs sakam, ka fiskalā kapacitātei jāiekļauj ESM un arī specifiska budžeta kapacitāte Eirozonai. Šeit tad mēs skaidri runājam par uh, Eiropas Monetāro Savienību Eirozonas budžeta kontekstā. Tad sakam, ka SM veicot savu uzdevumu ir tālāk jātīsta, jāpārvērš arī um, FA ar uh, savu budžetu kapacitāti, jādeklarē arī mandāts, lai uh, asimilētu dažāda veida satricinājumus. Nu, lūk, šeit tiek runāts par esošo, esošajiem re, tad, šiem resursiem un par ESM atbalstu, ko tas sniegtu funkcijām, kuras pašlaik pietrūkst Ei, Eiropas monetārajā savienībā. Uh, kas ir jāstabilizē, tad arī sakam, ka stabilizā, stabilizāciju jāpapildina ar automātiskā šoka absorpcijas mehānismu. Nu, lūk, šie ir elementi, ko esam definējuši savos ziņojumos. Tad, nu, šī pamata Eiropas komisija pašlaik pieņem zināšanai to, ka ir jāintegrē SM Eiropas Savienības tiesība aktos izmantojot 352. pantu, bet mēs zinām, ka pašlaik Eiropas parlaments um, tam nav teikšana, jo padomi veids tehniskas debatas par to, kā nākotnē izskatīsies šis ESM. Es lai vēlāk nodot šo eh, tekstu parlamentam, kas tad varēs eh, vai nu piekrist, vai nepiekrist eh, šim priekšlikumam. Tādēļ uzskaitu, ka workshops notiek īstā laikā, lai mēs varētu arī virzīties uz priekšu pie konkrētiem priekšlikumiem pēc būtības. Ko varam sagaidīt no Eiropas stabilizācijas mehānisma transformācijas? Jāi tālāk par parlamenta nostāju, jāraugās nākotnē, ir jā, jādebatē par šo, ir jāpārbauda ar visiem mūsu partneriem pat to, ka tiešām mēs integrējam šo stabilizācijas mehānismu tiesību aktos, un lai tad šis stabilitātes mehānisms nemazina Eiropas komisijas kompetenci budžetu uzraudzības jomā. Un ja pārvēršas eh, stabilitātes mehānisms par IMF, par eh, šo monetāro fondu, tad, lai eh, tur arī tiktu paredzēts startautiskā valūtas fonda ceturtais pāns un lai netiktu pilnībā mm, komisijas darbs anulēts uzraudzības jomā. Šī pārveide, mm, tas ir daļa no de politiskajām debatēm, uh, ar parāda restruktūrizāciju, jo tā vietā, lai atrisinātu problēmu, radīsim jaunu problēmu. Protams, ka te ir jāparedz arī pārvaldības pārmaiņas, bet te man nav laika par to izteikties detalizēti. Kādu te, te Eiropas parlaments spēlēs tālāk lomu? Vēlos atgādināt visbeidzot, kā uh, ir tātad šīs jaunās funkcijas, un to vidū ir arī tas, ka šis jaunais monetārais fonds varētu būt kā drošības tīkls otrajam bankas savienības pīlāram. Vai arī kā jaun, eh, jaun šis um, aspekts, apturēšanas aspekt, aspekts noguldījuma garantijas jomā. Paldies! Mr. Böge. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, neatkārtošu to, ko tikko izklāstīja eh, kolēģe Pēreša, bet vēl daži komentāri no manas puses. Jā, mēs gandrīz pirms gada plenārs sēdē pieņēmām uh, ziņojumu par fiskālo kapacitāti. Tas uh, bija diezgan tāds pretrunīgs ziņojums. Uh, Un uh, esam arī nedaudz pēc tam vēl pastrādājuši. Uh, pirmkārt ziņojum, Makrona ziņojums. Un mūsu pilsoņiem ir bijusi iespēja apspriest šos jautājumus, kas uh, attiecas uz lielākas drošības nodrošināšanu, uh, sta lielāku stabilitāti e-, ekonomikā un uh, mūsu valūtas savienībā. Un tad mums uh, parādījās arī komisijas pakotne. Un kā vācu um, kolēģis var atzīmēt, ka jaunajā lielajā Vācijas koalīcijā arī ir daži ļoti interesanti teikumi, uh, kas um, attiecas uz uh, sociālo konverģenci, eh, budžeta stabilizāciju Eirozonā un Eiropas stabilitātes eh, mehānisms eh, un valūtas fonds ir jātīsta tālāk un jābūt par Nacionālo parlamentu atbildības sfēru. Nu, tad ir arī pozīcijas dokuments no uh, Ziemeļvalstu uh, finanšu ministriem kurā ir no nu, tādi dažāds, dažādi jautājumi spektrs par to, kas tad būtu jādara. Uh, šeit ir arī Albrecht kungs, kas arī ir referents par uh, finanšu sadaļu, ja mēs runājam par stabilitātu un drošību. Uh, tam, protams, ir saistība arī ar finanšu sistēmu, un mēs šeit nedrīkstam kļūdīties. Mēs nedrīkstam izspēlēt kohēzijas politiku mm, un pretnostatīt to drošības politikai vai, piemēram, migrācijas politikai un ārējo robežu aizsardzībai. Tātad mums ir vajadzīga vienota pakotne ar četriem, pieciem punktiem, runājot par drošības jautājumiem un attiecīgi ilgspējīgu eiro stabilizāciju, lai mums būtu stabila ekonomikas un uh, monetārā savienība, uh, bet uh, tai ir jābūt, protams, drošu robežu ieskautai. Un, ja mēs runājam par pārvaldības struktūrām, nu, faktiski tas ir jautājums, par ko ir diskutēts visvairāk. Faktiski es vēlos tikai vienu par e, tātad šo te teikumu par e, parlamentāro kontroli. 600 miljonu eiro e, caur ESM un e, valstu vadītāji vēlas to visu kontrolēt ne neprasot parlamentam. Nu, tā nedrīkstētu notikt, un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi pievērsties šim jautājumam. Tādēļ es ar nepacietību gaidu, ko teiks eksperti. Mums ir vajadzīgs tiesiskais pamats, mums ir vajadzīga attiecīga sistēma. Un eh, jāpiemēro 122. pants un jāatbild uz šo te uh, vec, veco jautājumu par politiskā darba veikšanu šajā sfērā. Paldies! Liels paldies mm, abiem līdzreferentiem par ļoti būtiskajām piezīmēm, ieskaitot pēdējo par ESM um, kā instrumentu un uh, šo te, te budžetu, jā, un tas patiešām ir liels izaicinājums. Un eh, šodien mums ir augsti kvalificēti eksperti šodien, kas varētu atbildēt uz uh, nevienu vien jautājumu vēlētos dot vārdu vispirms klausām Reglīgam, kas ir Eiropas stabilitātes mehānisma eh, izpildirektors. Paldies, priekšādātāji, paldies par uzaicinājumu. Kā jūs zināt, man vienmēr ir prieks apmeklēt parlamentu un noturēt viedokļu apmaiņu. Šodienas jautājums ir svarīgs. Runa ir par monetārās savienības padziļināšanu. Um, tas ir svarīgs un arī pretrunīgs jautājums dalībvalstu vidū gribu teikt, ka esmu regulārs parlamenta apmeklētājs, pat ja mums varbūt nav formālu attiecību starp ESM un parlamentu. Manas institūcijas ir atbildīgas Eirozonas valstu priekšā, kuru finanšu iemaksas ļauj mums darīt eh, mums uzticētos pienākumus. Eh, tā ka es domāju, ka netrūks pārskat atbildības, eh, bet nu es zinu, ka tas ir tāds pretrunīgs viedoklis, kam daudz no jums nepiekrīt. 19 eh, pārvaldnieki, tātad 19 eiro valstu finanšu ministri, kuri veido valdi, ir atbildīgi arī savu nacionālo parlamentu priekšā. Tomēr es domāju, ka ir ļoti labi noturēt viedokļu apmaiņu arī šeit ar jums, jo īpaši jau tagad, kad strādājam pie kopīgā mērķa padarīt monetāro savienību noturīgāku un eirozonas ekonomiku tāpat. Decembra pakotnē Eiropas komisija piedāvāja tādu uh, ļoti labu stimulu centieniem uh, padziļināt monetāro savienību. Mērķis ir uh, labot trūkumus, kāda ir vērojami man, monetārajā savienībā, un to es vērtēju ļoti atzinīgi. Nu jau ir uzsākts arī konkrēts darbs pie diviem tematiem, kur valda vislielākā vienprātība - banku savienības pabeigšana un Eiropas stabilitātes mehānisma izstrāde. Tad bija arī tūska secinājumi pēc decembra samita. Budžeta instrumenti ir vēl viena daļa no diskusijas, bet tos nevar skatīt izolācijā. Banku savienības pabeigšana un jaunu fiskālo instrumentu izmantošana kalpo tādam pašam ekonomiskajam mērķim, proti vairot ekonomisko risku dalīšanu monetārajā savienībā. Nu, un šeit pat ir uh, tāda situācija, ka jo vairāk risks tiek dalīts ar uh, privāto sektoru, ar tirku starpniecību, jo mazāk ir nepieciešami šie fiskālie instrumenti risku dalīšanai. Es pie šīs lietas vēl atgriezīšos. Otrs iemesls, kāpēc mums būtu jāskat šī pakotne tās kopumā, ir tas, uh, ka vēl ir atšķirs viedokļi par fiskālajiem pasākumiem. Un būs vajadzīgs vairāk laika, lai panāktu vienošanos. Pirms es ķeros pie budžeta aspektiem, gribu īsumā minēt tās divas jomas, kur tiek strādāts, lai padziļinātu monetāro savienību un kur mēs vērojam vairāk konverģences. Cik tā runa ir par banku savienību, Eiropa jau ir izveidojusi pirmos divus pīlārus, jūs zināt, SSM un SRF. Lai gan SRF ir nepieciešams šis backstop aizsardzības mehānisms, tas arī ir būtisks elements banku savienības pabeigšanai. Uh, Nu, un eh, kopīga, kopīgas depozīta apdrošināšana ir vēl viens būtisks solis, kas vairot uzticēšanos eh, noguldītāju vidū un eh, nodrošinātu to, ka Nacionālās bankas nesaskars ar nākamo krīzi. Bet, nu, protams, tas ir politiski pretrunīgs jautājums. Šeit ir vairāki tiesību jautājumi, kā bankās, tā banku sistēmās un tas viss ir jārisina. Bet, eh, nu, tas nekādi nedrīkst tā apdraudēt eh, to galīgo mērķi, proti, izveidot šo te depozītu apdrošināšanas sistēmu. Par mānu organizāciju runājot, gribu teikt sekojošo. Klausoties Eirogrupas diskusijās, es jūtu, ka Eirozonas valstu vidū ir atbalsts tam, lai ESM tiktu pārveidots par eh, padziļinātāku krīžu risināšanas mehānismu. Spēcīgāks ESM nav pašmērķis Līdzīgi kā Banku Savienības pabeigšana, tas var būt elements, kas padarītu monetāro savienību spēcīgāku un parādītu, ka Eiropa uzņemas vairāk atbildības risinot uh, pati savas problēmas. Papildus backstop mehānismam SRF, ESM spēlēs arī būtiskāku lomu uh, nākotnes finanšu palīdzības programmās kopā ar komisiju. Uh, ESM būs eh, līdzatbildīgs par jaunu programmu izstrādi un uzraudzību. Protams, ka šī sadarbība tiks īstenot pilnībā ievērojot komisijas kompetences un bez liekas pārklāšanās. ESM varētu spēlēt savu lomu arī kā sarunu veicinātājs, domājot par turpmākām valstu parādu pārstruktūrēšanas darbībām. Sarunas varētu būt pārredzamākas un sakārtotākas nekā iepriekš. Nu, tāpat arī varētu būt runa par jaunu fiskālu līdzekli makroekonomiskajai stabilizācijai vai investīciju aizsardzībai. Nu, un te es arī nonāku pie šodienas galvenā jautājuma, proti monetārās savienības padziļināšanas budžeta aspekti. Lai labāk saprastu, kā es skatu šo lietu, es gribētu runāt par eh, ekonomisko risku dalīšanu mazliet detalizētāk. Ekonomisko risku dalīšana nav līdz galam izstrādāta Eirozonā salīdzinot ar ASV, bet arī salīdzinot eh, ar sistēmu Francijā vai Vācijā. ASV satricinājums, kas skar vienu štatu vai štatu grupu, vieglāk izplatās visā valstī nekā tas notiek Eirozonā. Un tas nozīmē, ka šādi te satricinājumi vai šoki var būt eh, spēcīgāk izjusti Eiropā, jo īpaši jau tāpēc, ka monetārā politika monetārajā savienībā nav izmantojama, lai risinātu kaut kādas vienai valstī raksturīgas problēmas. Pieaugoša ekonomisko risku dalīšana varētu novērst to, ka valsts nonāk ar vien sarežģītākās finanšu grūtībās. Nu, tātad lielāka riska dalīšana Eirozonā padarītu mūs noturīgākus. ASV un arī Francijā un Vācijā risku dalīšana lielā mērā notiek ar privāto sektoru. Uh, proti caur tirgiem, caur bankām, caur finanšu tirgiem un kapitāla plūsmām. Bet Eiropas finanšu tirgi vēl ar vienu ir uh, sadrumstaloti. Vēl ar vienu pastāv nacionālās robežas, un tāpēc Banku Savienības pabeigšanai ir jābūt galvenajai prioritātei padziļinot monetāro savienību. Turpinot darbu pie kapitāla tirgus savienības, uh, Tas arī būtu vēl viens būtisks papildus aspekts, kas eh, veicinātu ekonomisko risku dalīšanu par tirgu starpniecību. Fiskālie rīki arī palīdz veicināt risku dalīšanu, lai gan ideālā gadījumā tie nav tik daudz vajadzīgi, ja risku dalīšana tirgu darbojas labi. Ir daudz lietu fiskālajā jomā kas, manuprāt, nav nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka monetārā savienība labi darbojas. Manuprāt, mums nav nepieciešama tāda absolūta fiskāla savienība. Un tāpat mums nevajag arī lielus papildus uh, transferus starp dalībvalstīm. Lai gan Eiropas Savienības budžets ir mazs, tikai 1% no IKP, nabadzīgākas valstis jebkurā gadījumā saņem līdzekļu pārskaitījumus no Eiropas Savienības budžeta, kas varētu būt līdz pat 4% no valsts IKP, nu un tas ir ievērojams naudas daudzums. Papildus tam Eiropas Investīcija banka un arī Junkera plāns jau satura Nu, ievērojumu līdzekļu daudzumu, lai veicinātu investīcijas visā Eiropas Savienībā. Manuprāt, mums nav nepieciešami arī papildus līdzekļi, lai risinātu apjomīgus simetriskos šokus, kas skar visu reģionu. Fiskālie noteikumi jau šodien ļauj sinhronizētus uh, ārkārtas budžeta tēriņus īpaši uh, smagu ekonomisku šoku gadījumā. Šis te manevrēšanas iespējas tika veiksmīgi izmantotas reaģējot uz globālo finanšu krīzi 2009. un 2010. gadā. Nu, ja tas ir tāds liels simetrisks šoks, tad, protams, ka arī Eiropas centrālā banka palīdzēs risināt problēmu. Manuprāt, kur ir būtisks trūkums eh, fiskālajos rīkos ir eh, tāda situācija, kad krīzes skar nevis visu reģionu, bet tikai vienu vai divas valstis. Tā sauktais asimetriskais šoks. Es eh, nereti esmu runājis par cerams tādu hipotētisku piemēru, piemēram, ja īriju skartu īpaši um, smagi Brexit. Nu, tādā gadījumā Eiropas centrālā banka nekādi nevarētu atbalstīt valsti. Domājot par budžeta aspektiem, uh, monetārās savienības padziļināšanā, jauna fiskālā kapacitāte makroekonomiskās stabilitātes nolūkā būtu jāliek kā pirmā prioritāte. Tas būtu svarīgs jauns eh, fiskāls kanāls ekonomisko risku dalīšanai. Šādu rīku var izstrādāt bez parādu savstarpējīgošanas un neradot eh, papildus eh, pastāvīgus transferus. Nu, piemērs ASV, tās augtie fondi lietainai dienai un papildus uh, bezdarba schēmas parāda, ka tas ir iespējams. Nu, šāds rīks būtu nevis ikgada budžets, bet gan uh, tāds īpašos gadījumos izmantojams fonds, un tas būtu jāatmaksā ekonomiskā cikla gaitā, tātad 5-6 gados. Īstermiņa ESM aizdevuma arī būtu viena iespēja šādam te rīkam. Mm, tur būtu vieglāki nosacījumi nekā mūsu tradicionālajās programmās. Šie aizdevumi varētu būt arī vērsti uz investīciju stabilizēšanu. Tad, kad eh, ir krīze, tad investīcijas vienmēr tiek samazināts pirmās. Vēl ir arī citas idejas par fiskālajām reformām. Tā skaitā Eiropas Savienības budžeta finansējums sabiedriskajiem labumiem, eh, nu, piemēram, ārēja robeža aizsardzībai, eh, kop, ilgspējīgai aizsardzībai un klimata pārmaiņu pasākumiem. Jums tas viss ir daudz pazīstamāks nekā man. Tas nav īpaši saistīts ar monetārās savienības padziļināšanu, bet tas varētu būt ļoti noderīgs rīks efektivitātes. Uh, apsvērumu dēļ, un domāju, ka jūs to arī skatīsiet nākamās DSF kontekstā. Fiskālo noteikumu reformēšana arī tiek apdomāta. Tie bija viegli saprotami monetārās savienības pirmsākumos, bet nu jau ir kļuvuši pārāk sarežģīti, ir grūti saprotami pat ekspertiem. Un visbeidzot, Eirozonas finanšu ministrs varētu būt noderīgs amats, ja mums būtu Eirozonas budžets kā arī koordinācijas un eh, pārstāvības eh, nolūkos starptautiskajā arēnā. Noslēgumā gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka Eiropa var spērt būtiskus soļus jau šogad, lai monetāro savienību padarītu robustāku un lai labāk aizsargātu iedzīvotājus pret uh, nākamā šoka ietekmi, kas šāds šoks pilnīgi noteikti kādu dienu nāks. Man kā ekonomistam vislabāk vēlākais ieguvums būtu tāds, ka tad Eirozona uh, varētu izmantot palielinātu risku dalīšanu galvenokārt caur tirgiem, bet arī izmantojot papildus īpaši atlasītus rīkus. Paldies! Paldies par jūsu runu! Mēs vēlāk pavaicāsim arī, ko tieši jūs eh, domājat ar eh, paredzamību. Bet nu tagad ķeramies pie nākamā runātāja profesorā Agnese Benesīkerē. Paldies priekšādātāji, paldies par uzaicinājumu. Faktiski man šķiet, ka mani uzaicināja, tāpēc, ka es esmu daļa no šīs te franču angļu ekspertu grupas, kas nāca klājā ar ierosinājumiem Eirozonai. Ko tad es centīšos jums izstāstīt? Es centīšos nošķirt trīs blokus kas būtu atsevišķi jāanalizē, pirms tos kombinēt, veidojot pakotni. Pirmkārt, tāpēc kā labuma preces, stabilizācija un fiskāla atbildība. Sāksim ar sabiedriskā labuma precēm. Kā tad ir problēma? vienmēr vaicāju, kāda tad ir problēma un kā to var risināt. Tradicionāli Eiropas Savienībā sabiedriskā labuma preces tiek radītas Eiropas Savienības līmenī ar Eiropas Savienības budžetu, kas arī ļoti aktuāls jautājums šodien. Nu, nu kāpēc tad uh, Eirozonai un nevis Eiropas Savienībai būtu jābūt šeit iesaistītē? Nu, te ir vairāki iemesli. Pirmkārt, iespējams, ka Eirozonas valstīm ir citas eh, preferences. Otrakārt, politiskā ekonomika. Vieglāk ir vienoties 19 valstu starpā nekā 27. Nu, un es runāšu arī par stabilizāciju. Dažas valstis ir nestabilākas nekā citas, nu tā ka ja stabilas valstis vienojas par līdzekļu atvēlēšanu stabilizācijas schēmai, tad eh, iespējams, ja ka būtu labi tam dot ko pretī. Uh, Un visbeidzot, pilnīgi iespējams, ka ir e, īpašas eirozonas sabiedriskā labuma preces, nu, piemēram, finanšu stabilitāte, tas ir e, sabiedriskais labums. Nu, lūk, nu, tas varētu arī, varētu kalpot kā atbalsts e, SRF. Mm, tas var tikt uzskatīts par sabiedrisko labumu, jo mēs zinām, ka ir atšķirības starp uh, Eirozonas valstīm, un uh, ja tās turpinās pieaugt, nu, tad uh, rezultāts nebūs veiksmīgs. Komisijas priekšlikumā tiek piedāvāts uh, fiskāls pamatojums SRF, tāpat arī atbalsts uh, tam, lai pievienotos eiro, atbalsts struktūra reformām. Uh, un īpaši atbalsts ekonomiskajai konverģencijai kā sabiedriskajam labumam, kā drošam aktīvam, kas arī ir elements, lai nodrošinātu vairāk finanšu stabilitātes. Kāds tad ir mūsu priekšlikums, 7x7 priekšlikums? Nu, tas arī ir uh, fiskāls nodrošinājums SRF un uh, nākamajam EDIS, kā arī droši aktīvi. Uh, neslīgām detaļās par citu sabiedrisko labumu finansējumu. Ne jau tāpēc, ka esam pret, bet kurš vienkārši gribējām koncentrēties arī uz diviem pārējiem blokiem - fiskālā stabilizācija un fiskālā, fiskālais atbildīgums. Fiskālā stabilizācija. Kāda tad ir problēma? Mums ir asimetriski un simetriski šoki. Pirmkārt, asimetriski šoki. Plaisas starp divu līmeņu stabilizāciju. Nacionālā fiskālā stabilizācija izaugsmas un attīstības eh, pati ietveros. Un tām valstīm, kas saskars ar būtisku krīzi, mums ir ESM ārkārtas aizdevumi. Nu, un tagad varbūt valsts ir atturīgas lūgt palīdzību. Lūk, šeit ir rops starp abiem. Jo dažos gadījumos SKP eh, varbūt ir būtiski ierobežojošs. Iespējams, ka ir likviditātes problēmas Un iespējams, ka nav īsti nepieciešama ESM līmeņa programma. Nu, ļoti daudz, kas ir iespējams šo divu galējību starpā. Un ir simetriski šoki. Simetriski šoki ir lielākā daļa no tiem, kas parādās Eirozonā. Un šobrīd mums nav nekādu agregētu uh, fiskālu risinājumu. Nav fiskālās koordinācijas. Nu, un centieni ir izgāzušies. Un nav arī centrāla budžeta. Uh, Ko mēs esam vērojuši? 2011. līdz 2013. gadā ir cikliskas politikas. Un nav iespējams īstenot neciklisku politiku vai piedalīties agregātu stabilizācijā. Nu, lūk, un šī problēma varētu būt vēl akūtāka nākotnē, ņemot vērā parādu pieaugumu. Ja ir daudz parādu, ja parādu IKP proporcija ir liela, tad pastāv risks uh, tikt padzītam no tirgus. Nu, lūk, tā kā valstis vēlas īstenot procikliskas politikas. Kāda tad ir um, komisijas iecerē, kas parādās komisijas ierosinājumā? Fiskālā kapacitāte ar iespēju aizņemties, automātiskais uzsākšanas mehānisms, um, aizdevumi un transferi, investīciju stabilizācija, un, un tā būtu arī pozīcija Eiropas Savienības budžetā. Papildus tam uh, kredītlīnijas ESMMF e iespējamais apdrošināšanas mehānisms un ilgtermiņā fiskālo noteikumu pārskatīšana. Un mēs piedāvājam arī kredītlīnijas ESM ar vieglākiem nosacījumiem. Tāpat arī fiskālā kapacitāte nu, tāda pieticīgāka. Arī šis te fonds lietainām dienām 0,1% no IKP gadā. Automātiska uzsākšana, nu, nosacījumi būtu par naudas izlietojumu. Lūk, tātad kā tad to tērēt, nevis taupīt. Un e, bez aizņemšanās kapacitātes. Šis te pēdējais elements ir ticis kritizēts. Mūsuprāt, šobrīd nav uzticamības īstenot kaut kādu kopīgu aizņemšanos. Un mēs domājam, ka ja būtu tāda milzīga krīze, kas skartu visas Eirozonas valstis vienlaicīgi, mums vēl ar vienu ir arī escape klauzula izaugsmas paktā. Nu un visbeidzot SKP reforma ar, ar tērēšanas noteikumu, kas tiktu aizstāts ar caurskatāmākiem, vieglāk saprotamiem noteikumiem. Tas būtu skaidrāk arī nacionālajiem parlamentiem. Un šis viss būtu vieglāk uzraugāms Eirozonas līmenī un labāk atbilst arī politikas vajadzībām. Visbeidzot, pēdējā lieta - fiskālā atbildība. Kāda tad šeit ir problēma? Nu, šor, šobrīd mums ir tāda sit, interesanta situācija. Mēs gribētu, lai no bailout noteikumi būtu gana pamatoti un uzticami, bet tai pašā laikā mēs zinām, ka uh, ja mēs centos to panākt, tad varētu rasties tā sauktais Dovilas sindroms, obligāciju krīze. Status quo šobrīd nosaka, ka no bailout noteikumi nav līdz galam uh, uzticami. Nu, un ja Eirozonas līmenī mums nebūtu tāda pēdējā glābiņa, šeit vienmēr ir runa par programmām, nu, lūk, nav nekādas tādas pēdējās iespējas valdībām, bankām tādas ir. Šai kontekstā Nacionālās komercbankas eh, de facto eh, darbojas kā tādas eh, aiz, kā aizsarga joslas. Nu, tādējādi veidojas cieši saistības starp suverēniem riskiem un redenominācijas riskiem, jo trūks banku likviditātes. Ja bankām valstī ir ļoti daudz parādu, kam, kas saskars ar stresu, tad nodrošinājuma vērtība, ko varētu likt pretim centrālās bankas nodrošinātajā likviditātē, tiek samazināta. Nu, un banku atbildības pusē rodas problēmas, ka, piemēram, noguldītāji varētu banku pamest. Nu, tas viss varētu arī nodrošināt to, ka piespiedu kārtā ir jāatsakās no eiro. Suverēnie riski ir ļoti cieši saistīti ar redenominācijas risku, un tas ir ārkārtīgi bīstami. Komisijas eh, piedāvājums šai kontekstā ir vērsts uz risku samazināšanu, ieviešot eh, drošo aktīvu. Mūsu priekšlikums iet tālāk. Mērķis ir nošķirt kredīt risku no redenominācijas riska, dažādojot suverēnās ekspozīcijas eh, banku aktīvos, lai nu nodrošinātu nodrošinājumu krīzes laikā, tā lai bankām būtu pietiekams nodrošinājums, lai panāktu centrālās bankas piešķirt likviditāti. Nu, lūk. Un varētu veidot arī Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmu, kas stātos spēkā vēl pirms tiek pilnībā atrasināta slikto kredītu problēma. Nu, lūk, un tad, kad tā nu jau ir iespēja un arī kā pēdējais glābiņš, proti suverēnā parāda restruktūrizēšana, tad OMT, tad ECB OMT var pilnībā nodrošināt atlikušos riskus, tātad redenominācijas riskus. Nu, nekādi netiek pārkāpts līkums. Parāda pārstruktūrizēšana kā pēdējais glābiņš Eirozonā bez automātisku stākšanas mehānisma. Nu, lūk, es saprotu, ka mm, tas eh, jau nav iespējams rīt, bet tādējādi eirozona būtu noturīgāka. Jo tas tik tiešām ļautu centrālajai bankai spēlēt tās lomu. Proti, eh, nodrošināt eirozonas vienotību. Pilnā saskaņā ar līgumiem. Paldies! Thank you very much. Uh, you want to... Paldies! On behalf of. Labi, tagad um, nākamais runātājs. Uh, Mr. Pro, uh, Dr. Jorge, uh, no, Professor Federico Fabrini. Federico Fabri Fabrini kungs, lūdzu. Jūs esat no Dumblīnas pilsētas universitātes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Ļoti liels prieks būt Eiropas uh, pilsoņu uh, šajā parlamentā. Un es vēlos runāt par fiskālo kapacitāti Eirozonai. Runāšu par jauniem budžeta instrumentiem Eirozonai jaunajā regulējumā. Uh, uh, Papildināšu to, ko teica jau kolēģi, kolēģiņas. Viņa runāja kā ekonomiste un arī runāja par fiskālo kapacitāti. Mēģināšu papildināt viņas sacīto, sniedzot arī tādu jurista uh, viedokli. Uh, struktūrēšu prezentāciju trīs daļās. Vispirms runāšu par to, kas, manuprāt, ir konstitucionālais pamats, lai attīstītu fiskālo kapacitāti Eirozonai. Un otrkārt arī paskaidrošu, kādi ir galvenie konstitucionālie izaicinājumi, kas ir jārisina, ja vēlamies, lai fiskālā kapacitāte gūtu panākums. Un visbeidzot, arī optimistiski noslēgšu ar konstitucionālajām iespējām, kas izriet no fiskālās kapacitātes. Pirmā lieta par iespējamo juridisko pamatu fiskālai kapacitātei. Kā jau to rakstīja arī savā izpējas darbā, manuprāt, ir ļoti labs juridiskais pamats Eirozonas budžetam. Kā jūs zināt, 311. pāns ES eh, darbības līgumā nosaka Eiropas Savienībai ir jānodrošina nepieciešamie līdzekļi, lai tā varētu sasniegt savus mērķus, īstenot savas politikas, nedarot kaitējumu arī citiem ienākumiem. Uh, Eh, budžets pilnībā jāfinansē no pašu resursiem. Šis noteikums iet roku rokā ar 113. pāntu ES darbības līgumā. Tas atbalsta to, kā jātīsta pašu resursi ES budžetam. Tālāk specifiski, ja runājam par eirozonas budžetu, ir vēl citi noteikumi līgumā, kas uh, arī var uh, Uh, pārredzēt jaunu budžeta instrumentu izmantošanu, īpaši Eiropas Savienības līguma trešais pāns, kur, kur tiek teikts, ka Eiropas Savienība izveido ekonomisko monetāro savienību. Un tas nozīmē to arī budžeta dimensiju. Mēs arī zinām, ka kopš Lisabonas līgumā tagad ir specifiskais juridiskais pamats uh, Eirozonai par Eiropas Savienības darbību, kas norāda arī uz uh, eirozonas institucionalizāciju. But on top of this, I would also claim, uh, as a EU lawyer, uh, that Kā es, uh, Jūrijas, gribētu arī teikt, ka ja mēs lasām šos līgumus, tad arī mēs tur uh, redzam Eirozonas budžetā Eh, pamatojuma pāns. Neiedziļinoties detaļās, mēs varam atgriezties vēl pie tā vēlākā stadijā. Mm, Demokrātijas princips, federālisms un subsidiaritātes principi ir atrunāti 10. un 5. pāntā es līgumā. Tas arī pamato, kādēļ ir nepieciešama šāda jauna uh, institūcijas izveide. Konstitucionālā likuma viens no principiem, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, runājam arī par eh, nodokļu politiku. Nav pārstāvības bez nodokļiem un otrādi. Tad arī nosakām šīs kompetences starp es un dalību valstīm. Te fiskālā kapacitāte ir ļoti svērīga. Tieši te svarīgi nošķirt šīs abas pilnvaras. Uh, Ne tikai es teiktu, ka fiskālā kapacitāte Eiropas Savienībā ir uh, juridiski, legāli iespējama, es teiktu arī, ka tas ir juridiski nepieciešams. Tā, tajā pat laikā fiskālās kapacitātes attīstība ekonomiskai stabilizācijai, nu te mēs saskaramies ar vairākiem konstitucionālajiem izaicinājumiem Te nav uh, runa tikai par kaut kādām uh, aksesuāru problēmām, nē, tie ir ļoti nopietni jautājumi, kam ir jānosaka, kā mēs izstrādāsim fiskālo kapacitāti. Manuprāt, šeit ir trīs galvenie izaicinājumi - asimetrijas izaicinājums, vienprātības izaicinājums, pārstāvniecības uh, izaicinājums, un mums ir jārisina izaicinājumi, ja mēs vēlamies, lai fiskālā kapacitāte gūtu panākumus. Uh, Tad es uh, komentēju šos trīs galvenos izaicinājumus. Pirmais asimetrijas izaicinājums. Gribu arī atsaukties uz to, kā jūs labi visi zināt. Eiropas Savienības dalība valstis ir asimetriskas no dažādiem aspektiem izmērī, tautsēmniecība un tam līdzīgi. Tās, protams, lielā mērā ietekmē arī to, kā notiek budžeta sarunas Eiropas Savienībā, jo dalībvalsts ļoti labi zina, vai tās ir neto ieguvējs vai neto maksātājs es budžetā. Nav mums arī jāpaskaidro Eiropas parlamentam, kā šī sistēma darbojas un eh, kā šī sistēma ir mainījusies. Mēs to esam jau redzējuši visās sarunās par daudzgad finanšu schēmā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies attīstīt fiskālo kapacitāti, ir jātālinās no tādas sistēmas, kur eh, ir šī asimetrija sistēma, kas balstās uz valstu transferu, uz valstu finansējumu. Ne, mums ir jāvirzās uz pilnīgi citu sistēmu kur šī fiskālā kapacitāte tiek finansēta no pašu resursiem resursi, kurus uh, ģenerē Eirozonas un Eiropas Savienības eksistence kā tāda. Ja mēs nepār, nepārausim abu to logus, loku um, šajā valstu finansējumā, tad arī fiskāla kapacitāte varētu tikt apdraudēta SM. Uh, Tā esmu vairāk satraukts arī par to ideju, ka mēs varētu attīstīt uh, fiskālo kapacitāti, vienkārši komunitizējot uh, vai centralizējot līgumā uh, šo Eiropas uh, stabilizācijas mehānismu struktūru. Ja mēs runājam par asimetriju, uh, Un, ja mēs vēlamies pašu resursus, lai finansētu Eirozonas budžetu, tad, protams, saskaramies ar citu izaicinājumu, kas ir vienotības, vienprātības uh, izaicinājums, un budžeta jautājumos ir nepieciešama vienprātība Eiropas Savienībā. Viena valsts var pilnībā arī bloķēt ar savu veto budžeta politiku. Sistēma, kas balstās uz vienprātību, nozīmē, ka ļoti grūti panākt vienprātību, konsensu, un ir ļoti grūti virzīties uz priekšu. Ko te varam darīt? Mums ir, protams, instrumenti jau esošajos līgumos, ko varam izmantot, lai mazinātu šo problēmu, īpaši lai stiprinātu sadarbību, kas ļauj vairākām valstīm kopā rīkoties, kad visas valstis varbūt nevēlas padomē piedalīties, virzīties uz priekšu. Bet tas arī visai suboptimāli, jo nodokļu jautājumi kas tiek īstenoti tikai dažu valstu vidū, īsti nenovedīs pie veiksmīgiem rezultātiem. Uh, Tad eh, ilgtermiņā no juridiskā viedokļa vienprātības jautājums lēmumu pieņemšanā budžeta jautājumā ir jārisina. Tā ir problēma, kas arī mm, iepriekšējā konstitucionālajā konvencijā, bet vēlreiz par to būs jārunā. Un visbeidzot, pat ja mēs virzāmies uz vienprātības pā izaicinājumā atrisināšanu, būs vēl viens cits izaicinājums, kas ir eh, šeit nosaukts par pārstāvniecības izaicinājumu. Kā jau es teicu nekādas nodokļu politikas bez reprezentācijas. Tas uh, arī piemērojas Eiropas Savienības kontekstā. Eiropas parlamentam ir jātiek iesaistītam kopā ar valstīm, uh, lai lēmtu par nodokļu jautājumiem. Un konstitucionāli būtu nepieņemami, ja uh, fiskālā kapacitāte tiktu īstenota bez Eiropas parlamenta uh, līdzdalības. Tātad rezumējot, manuprāt, veiksmīga fiskālā kapacitāte. Tā ir jāizvairās no starp valstu transfēriem, kas piesārņo diskusijas par budžeta jautājumiem, ir arī jāpārvar veto jautājums, veto iespēja. Uh, lai visas valsts integrētos. Un visbeidzot ir arī jāstiprina balss. Balss, kas nāk no Eiropas pilsoņu pārstāvjiem. Nu, lūk, jā, šis ir ļoti ambiciozs uh, izaicinājums ārāksts. Bet nu dzīvē mājādzu būt optimistiski noskaņots, es te redzu zināmas arī iespējas. Uh, virzoties uz priekšu, un arī nākot no īrijas, varbūt, jā, tas liekas paradoxāli, bet Brexits varētu būt šādi iespēja. Sekojuši iemeslu dēļ apvienotās karalists lēmums izstāties no Eiropas Savienības, kā mēs zinām, radīs arī finanšu trūkumu nākamajā DSF. Līdz ar to ir jāatrod citi resursi, kā mēs varētu finansēt aiz budžetu, un arī parlaments pagājušajā nedēļā plēdārsēdē apstiprināja divas rezolūcijas par pašu resursiem, par DSF nākotni, daudzgad finanšu schēmas nākotni. Un šī ir iespēja, kas ir jāizmanto, lai varētu pārvarēt opozīciju un teikt, nu jā, ja, valstis nepalielinās savas iemaksas, tad nu ir pienācis laiks attīstīt jaunus finanšu resursus, kā tas ir minēts arī Monti ziņojumā gadu atpakaļ. Kā finansēt reālo fiskālo kapacitāti Eirozonai. Tad vēl pāri visam ieteiktu vēl kaut ko, tas vēl nav izdiskutēts, bet tad, kad apvienotā karaliste būs izstājusies no Eiropas Savienības, uh, Tad atlikušās dalība valstis uzsāks eh, konstitucionālo reformu procesu. Mēs jau redzam, ka diskusijas ir sākušās pavisam nesen, kad Eiropas parlaments uh, arī nobalsoja par Eiropas parlamentu sastāvu, par vietu piešķiršanu, bet tad būs vēl arī nepieciešams citi līguma, citas līguma izmaiņas, kad o, arī vairs nebūs Eiropas, apvienotā karalista Eiropas Savienības dalība valsts. Tā ir iespēja, lai risinātu struktūrāls jautājums, ko es identificēju jau iepriekšējās prezidencijas attēlos. Esmu optimistiski noskaņots ir iespēja atrisināt izaicinājumus. Realistiski es domāju, ka sarunas un debats par e- Eiropas ekonomisko monetāro savienību un Eirozonas budžetu tad arī tas ir jāsasaist ar citām debatēm, kas notiek par Eiropas Savienības nākotni specifiski e, tieši ar aizsardzības savienību. Uh, Nedomāju, kā mēs pārvarēsim eh, šīs atšķirības starp dienvidu un ziemeļu valstīm sarunās par uh, eh, e MS, bet es domāju, ka visas valstis zina, kāda ir, ģeo, kāds ir, ģeopal, kāda ir ģeopolitiskie izaicinājumi. Lai tos atrisinātu, ir nepieciešama aizsardzības savienība un te ir nepieciešams kopīgs vienots budžets. Piedodiet, ka izteicos īsi bet kā akadēmiķis arī noslēgšu arī ar to, kā reklamēšu savu darbu, īpaši uh, sārakstīto grāmatu par ekonomisko pārvaldību un Brexitu, kur būs, būs arī vēl papildus informācija par šo jautājumu. Thank you very much to Professor Fabrini. Now, uh, Dr. Jorge Núñez Ferrer. Un tagad vārds Jorge Núñez Ferrer kungām lūdzu no Eiropas politikas pētniecības centra. Jā, paldies, paldies, uh, ka man uzaicinājāt. Jāteic, ka es uz šo jautājumu skatījos ar stabilizācijas ideju. Kas tā tad ir stabilizācija, kāda ir Eiropas Savienības budžeta loma? Nu, tad es gribētu varbūt nedaudz runāt par kaut ko citu, raudzīties uz to no cita leņķa un pēc tam atgriezīšos pie budžeta. jo esmu analizējis arī citus jautājumus. Tātad ES budžets un Eiropas Savienības budžetā var meklēt arī risinājums dažādas, un es eh, tur identificēju arī daudz potenciāla. Tātad fiskālais kapa, fiskālā kapacitāte Eiropas Savienībā. Kādi var būt reaktīvi instrumenti? Vairāk būtu arī jāskatās uz preventīvo kapacitāti, kā mēs varam novērst vai mazināt tās problēmas, kāds bija krīzē un kā to novērst nākotnē. Nedomāju, ka pietiekam par to ir runāts nevis tikai jātīsta reakcija, bet kā attīstīt kaut ko, lai nu, tas nenotiktu. arī tātad šis uh, eh, sikspēks un valstu rekomendācijas, bet ir lietas, kas trūkst, uh, strādājot ar cilvēkiem no ASV līdz Jaunzēlandei, grāmatvežu speciālisti un tam līdzīgi, te mēs analizējām vērtību un to, cik svarīgi ir svarīgs finanš, finansiālais menedžments ekonomiskajā reziliencija izturībā, un mēs redzam, kā vēl daudz jādara. Mēs redzam, ka laika gaitā IKP tiek zaudēts. Un te Eiropas Savienība var spēlēt savu lomu ar savu koordinācijas mehānismu. Bet tas arī ir bloķēts un daudz dalību valstis uh, uh, izvairās no tā, OECD arī to saprot, arī SVF saprot, un viņi saka, ka tas ir jāanalizē, bet nu, tas ir saistīts vairāk ar grāmatvedību, tādēļ arī piesaistījos eh, šai grupai, un es lā analizēju to visu, jā, tas varbūt eh, izskatījās sākotnē garlaicīgi, bet, nu, grupā darbojos jau vairāk kā gadu. Tātad dalību valstīm nav iespēja pār, pār, pilnībā arī pārbaudīt visus savus. Es esmu budžeta iespējas, un tas jau arī bija Grieķijas gadījumā. Tas ietekmē kredīt reitingu, tas rada satricinājumus un rada problēmas vēlākā stadijā. Ir vairāk veidu, kā to atrisināt. Tas nenozīmē reformēt budžetu, tas nozīmē kaut ko citu. Eirostats strādā. Uh, pie tā grupa strādāja, dalība valsts ignorē to jau ilgi, te runa arī par um, uh, grā, valsts grāmatvedības caurskatāmību, kādas ir dažādās šīs kapacitātes, kāda ir aktīva vērtība, tas viss tiek analizēts. Uh, so please pay attention getting the balance sheets right. We have the EPSA's European Public Standards of Account. Tad ir ļoti svarīgi ar visu šīs grāmatvedības rādītāji. Portugāla ir pirmā, kas ievieš pirmo reformu un ievieš arī valstu grāmatvedības uh, normas atbilstīs starptautiskiem standārtiem, jo tādējādi viņi zina, kāda ir viņu aktīva, viņi to nezināja līdz šim, un tas ir viss ietekmē viņu kredītreitingu, tas ļauj ļoti daudz viņiem palīdz. Tad stabilitāte sāks ar Nacionālo grāmatvedības sistēmu valdībām, uz to ir jāskatās ļoti nopietni, tad ir jāatrod dažādas Eiropas instrumenti, lai atbalstītu stabilitāti zemākā līmenī. Pavisam ātri gribu tikai teikt, kā dalība valstīm ir apmēram. Um, 15% ekonomikas viņu rokās, citām valstīm 36%, tad 50% ir vidēji šis rādītājs, 15. gada skaidri pie jūs priekšā. Nu, runa ir par lielu naudu, par lielu tautsēmniecības īpatsvaru, un tad 43 triljoni uh, aktīvos. Tikai 15. No tā parādās šajos grāmatvedības uh, aprēķinos. Nu, daudz, piemēram, arī ne, neziņo arī par pensijām un, un Mums nav īsti standarti, un mēs nevaram salīdzināt valstis, kad ir šie satricinājumi. Tagad ir atgriezies pie budžeta, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un tas tik ļoti nav ievērots, ka tad, kad tiek prasīts, ko var darīt Eiropas Savienības budžets, kad ir krīze, tad ir jautājums, vai, nu, vispirms, ko jūs varat darīt, un tad uh, redzīsimies, ko dara Eiropas Savienības budžets. Tad valdība ir izšķirošais spēlētājs. Uh, bet dažkārt val, valstis, valdības neizmanto pamati instrumentus, lai tā vietā, lai runātu par iegadīju būdžetu, tiek tomēr analizēt ilgtspējas, um, ilgtermiņa budžets nu, dažādas lietas tiek samaz, salīdzinātas. Tātad pareizi budžeta stabilizācija ekonomiskā makroekonomiskā stabilizācija, arī ESM instruments. Eiropas Savienības budžets ir mazs un izveidots kā investīcijas instruments. Tagad ir, nu jā, ir tāda problēma to visu no jauna, skudrot, piemēram, lauksaimniecības arī tiešie maksājumi jau ir notikuši 30 gadu laikā, un kad mēs runājam par milzīgām budžeta reformām, uh, Tas ir ņēmis tik ilgu laiku, lai reformētu tiešos maksājumus. Es gribētu zināt, kā uh, to var izdarīt citās jomās. Varbūt tas neizklausās ļoti pozitīvi, taču nu, tas uh, tiešām man liek pārdomāt visu. Budžets ir ļoti uh, neelastīgs. Nu, tur ir solidaritātes fonds, globalizācijas fonds un arī jauniešu nodarbinātības iniciatīva Bet nu, šeit apropriācijas maksājumi tiek mainīti, bet budžets nepalielinās. Ja mā, tā tad jāpārvieto nauda, bet ir uh, piemēram krīze 19. gadā vai 18. gadā, bet kur, nu, principiem iet nauda no nākotnes, tur nepastāv šīs, nā, šīs naudas nav. Vai jūs no pagātnes uz nākotni pārcerat naudu, tā arī nepastāv. Nu, tad, uh, Vienalga, cik jums ir elastības instrumenti, naudas nav. Jūs nevarat paņemt uh, naudu no nākotnes, nevarat mainīt šīs uh, saistības. Lūk, un tas ir jāņem vērā runājot par stabilitāti. Eiropas Savienības budžets arī var veikt minimālo stabilizāciju. Okay, heading, can... Nu, tagad mēs runājam par konkrētām kategorijām. Uh, un tad eh, pēkšņi kaut kas notiek un attiecīgi saistības netiek pildīts. Mums ir uh, robeža Schengenas zona, uh, tad mums ir lauksaimniecības budžets, ko var apgriezt kaut kur, protams, uh, lai kaut ko kompensētu un labāk ir izvairīties. Uh, no tādiem maldinošiem, no tādiem maldinošiem uh, posteņiem budžetā, uh, jābūt ļoti uzmanīgiem, ko budžets var izdarīt. Tad, kad jūs skaties uz eh, makrofinansiālo stabilitāti, es nu visu to tagad eh, neatkārtošu, kas šeit ir sarakstīts, bet, protams, ka mums pastāv tā saucamā pelēkā zona, eh, ne Eiropas zona, kas joprojām ir budžeta ietvaros, bet uh, Mm, šīs te visas lietas ir jāpatur ārpusē, tad, kad mēs runājam par uh, uh, bilāns atbalstu un tad ekonomiskā stabilitāte, kam varbūt ar to ir kaut kāds sakars, bet tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Un uh, to darīt būs grūti, jo mainās paša budžeta raksturs ir nepieciešams atbilstošas struktūras, pareizās struktūras. Nu, tā tad liela uh, nozīme ir ESIF uh, eh, stiprināšanai, nodrošinot to, ka investīcijas stiprina uh, noturību, um, vairāk koncentrējamies nākotnes vērtību uzkrāšanu, nevis absorpciju. Tātad tie visi ir jautājumi, pie kuriem jau ir sākt strādāt, bet darbu var vēl pastiprināt. Nu, es varētu vēl te detalizēt visu izklāstīt, bet tas laikam būs par daudz. Runājot par Eiropas investīciju aizsardzības schēmu, par fondu nebaltām dienām, nu, šis te pārskata dokuments mm, par to visu tā īstenībā nerunā, tā kā man te radās problēma arī ar eh, komisijas dokumentu, bet būtībā viens otru atspoguļo Mm, tomēr nepilnībā. Mums ir nepieciešama labāk pārvaldīt arī struktūru fondus. SFM ir jābūt lielākai lomai, lomai, protams, ka ir nepieciešama arī investīcija apdrošināšanas sistēma. Iespējams, ka to var risināt ar uh, fondu uh, nebaltām dienām palīdzību, bet uh, ar vienu procentu šo te uh, budžetu uh, Um, pie kā dalība valstis turas, kā pie reliģijas, ar to būs grūti izdarīt. Nu, ja mēs runājam par um, investīciju aizsardzības um, sistēmu, tas rada jautājumus, kādā formātā tas viss notiks, ar kādiem instrumentiem, kādi e, būs noteikumi. Faktiski mums jau pavisam drīz ir jāsagatavo e, nākamā daudzgad finanšu e, plāna priekšlikums. Uh, kāds tas būs. Eh, bezdarba apdrošināšanas eh, sistēma. Jā, mēs to varam darīt, bet mums ir ārkārtīgi atšķirīgas sistēmas dalībvalstīs, arī apmēri ir ļoti atšķirīgi. Tad kā mēs to darīsim? Nu, acīm redzot, ne budžetā tas būtu varbūt eh, jāparēdz. Nu, tad uh, ārkārtas situāciju fonds, jā, nu to var refinansēt un attiecīgi no tā kaut ko izmaksāt, bet ko darīt tad, ja ar to nepietiek, kur Eiropas Savienība var aizņemties? Tātad, ja budžets ir ļoti ierobežots, tad mums ir jāpārdomā, kā mēs varam šīs lietas eh, paveikt. Un mēs zinām, ka komisija neies uz lielu budžetu palielināšanu, ne, un eirozonas budžets, nu, visu to neanalizēšu. Like is, somehow... Dažas eh, dalība valstis uzskata, ka Eiropas Savienības budžets eh, var paveikt šos uzdevumus. Uh, un vai ir nepieciešams veidot vēl vienu budžetu, un ja to var darīt, tad ir jāpalielina ES budžets un jāietver arī ne Eirozonas valsts, jo, um, ja eh, Lielbritānija aiziet, tad, eh, nu, ir arī uh, kandidātu valsts, kas vēlas pievienoties Eirozonai, un, protams, ka uh, maksājuma bilances iekļaušana Eirozonas valstīm kopējā sistēmā, nu kaut kas tāds varbūt būtu jāveido, lai uh, varētu saņemt atbalstu no ES budžeta. Nu, nezinu, vai mums tas viss tagad izdosies. Nu, visus šeit punktus tagad nenolasīšu, bet kaut mēs varam iesākt ar vienu procentu. Viens procents acīm redzot tā arī saglabāsies. Bija kādā sanāksmē un daudzi finanšu ministri ap, apgalvotu, ka mēs te nodarbojamies ar zinātnisko fantastiku, viss tas, ko mēs te runājam, un mēs tikpat labi te varētu runāt ķīniešu valodā, un viņi tāpat mūs nesaprastu. Paldies, paldies par šo, par šo eh, reālisma devu un politisko vidi, e, kurā mēs atrodamies, zinām, kāda ir dalība valsts nostāja, un tomēr e, tas ir izaicinājums e, salāgot mērķus, un es domāju, ka tagad ir īstais brīdis uzklausīt komisijas viedokli. Uh, un vēlētos pateikties Leandro kungam par to, ka viņš ir šeit, un varbūt viņš varētu mums pastāstīt, ko tad komisija, um, ar ko komisija nāks klajā, runājot gan par uh, daudzgad finanšu uh, plānu, gan par pakotni, gan par ierobežojumiem, un, uh, nu, jūs, protams, saprotat, ka mēs ieinteresēti tajā, ko tad mēs varam sagaidīt. Lūdzu! Liels paldies, paldies, ka uzaicinājāt mūs uz eh, šo mm, semināru, šo uzklausīšanu. Tā tiešām ir tāda iniciatīva, kas ir ārkārtīgi svarīga mums, lai mēs varētu eh, turpināt eh, uzturēt šo te diskusiju par tēmu, īpaši runājot par finanšu stabilizācijas funkcijas stiprināšanu, kas ir galvenais elements monetārās savienības nostiprināšanā. Nu, tas viss nenotiek tukšā vietā, ir bijuši vairāki ziņojumi pēdējā laikā, dažu pēdējo gadu laikā, kas ir aicinājuši veidot fiskālo kapacitāti Eirozonā, īpaši uh, stiprinot eh, fiskālās stabilizācijas funkciju. Uh, Tātad Van Rompuja vadībā četru prezidentu ziņojums, tad bija piecu uh, prezidentu ziņojums jau Junkera vadībā. Un tad bija arī komisijas eh, atskata dokuments. Eh, un visbeidzot arī parlaments pieņēma rezolūciju uh, pagājušā gada februārī. Uh, balstoties uz Bērges eh, un eh, Bērešas ziņojumu. Un pavisam nesen jūs arī dzirdējāt no EMF, eh, OECD, ECB viņu viedokli par makroekonomiskās stabilizēšanas funkciju un arī parlamenta rezolūcija, kas aicināja šādas kapacitātes izveidi. Un papildus tam un neskarot Eiropas stabilitātes mehānismu ESM. Fiskālā kapacitāte. Saskaņā ar šo rezolūciju te būtu jāietver e, konverģences kodu, kas koncentrētos uz e, nodokļiem, produktivitāti, sociālo koheiziju, labu pārvaldību un tā tālāk. Otrkārt, vajadzētu izveidot mehānismu, kurš spētu absorbēt abs asimetriskus satricinājumus, un tam būtu jābūt neitrālam no pastāvīgo uh, transferu viedokļa, un tam būtu jābūt uh, spējīgam pasargāt arī no simetriskiem satricinājumiem. Uh, Bez tam, kad sākumā tika atgādināts, rezolūcija aicināja izstrādāt ESM, pārveidojot to par Eiropas um, monetāro fondu. Faktiski eh, te valdīja diezgan liela vienprātība ekonomistu vidū un eh, arvien vairāk un vairāk tam uh, pievienojas arī politiķi, ka Eiropai ir vajadzīga centralizēta stabilizējoša funkcija. Kādēļ tas, mūsuprāt, ir svarīgi? Pirms es izklāstīšu um, elementus, ar ko nācām klājā decembrī, uh, pievērsīšu dažām lietām. Eirozona ir saistīta ar to, ka tā ir īpaši veidota. Vienot monetārā politika var uh, risināt tikai uh, agregētu situāciju. Un, principā, um, tā spēja atbildēt tikai uz uh, valstīm raksturīgiem satricinājumiem, izmantojot nacionālos uh, fiskālos uh, stabilizējušos faktors. Nu, tas viss darbojas normālos laikos, bet ar to nepietiek situācijās, kad eh, rodas makroekonomiskie satricinājumi, būtiski satricinājumi, kādus mēs novērojam krīzes laikā. Un tādā situācijā nacionālie fiskālie stabilizatori eh, var tikt pārslogoti un eh, var tikt novērots liels spiediens uz tīrgu un valstis ar visai stabilu fiskālo pozīciju. Nu, piemēram, atcerieties īriju un Spāniju. 2008. gadā, kad eh, tā skāra eh, krīze, tam bija fiskālā situācija, kas atbild mūsu fiskāliem noteikumiem. Taču sastopoties ar šādiem satricinājumiem, kas notika jau 10. un 11. gadā, kā jūs atceraties, dažas valstis pieredzēja e, ieņēmumu daļas sabrukumu. Un tas sasniedz kaut kādus 2% no IKP no 2000. 2010. un 2011. gadā, un tas savukārt noveda pie būtiskas budžeta deficīta situācijas pasliktināšanās. Un dažos gadījumos šajās te programmu valstīs tie pat bija vien, minus 16% no IKP. Vidējais rādītājs eh, Eirozonā bija minus 6% no IKP. Tātad būtisks eh, fiskāls satricinājums un saskaroties ar tirgus spiedienu. Uh, kas uh, lika daudzām dalību valstīm uh, uzsākt konsolidācijas procesu, un tas noveda pie uh, procikliska procesa. Un to mēs novērojam eiro uh, zonā uh, laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam, kur kopējā situācija eiro zonā bija restriktīva laikā, kad izpildes uh, Iztrūkums bija e, negatīvs, e, tika zaudētas darba vietas un tam līdzīgas negatīvas parādības, kuras pavadīja e, šos satricinājumus. Un viens no faktoriem, kas raksturo Eirozonas ekonomikas atveseļošanos, īpaši, ja mēs salīdzinām to situāciju ar ASV, ASV sasniedza produktivitātes līmeni 2011. gadā, atgriežoties pirms krīzes līmenī. Eiropas uh, Savienībā, Eirozonā mums tas prasīja četrus gadus uh, ilgāk, lai mēs atgrieztos pie pirms krīzes līmeņa. Tātad, eh, trūku, tātad mums trūk šīs centralizētās stabilizācijas funkcijas. Un Līdz ar to nācās veikt visādus nestandarta pasākumus. Un pilnīga eirozonas arhitektūra investori to uzlūko, kā, kā tādu, kas ir pakļauta sabrukšanas riskam, un tas kļuva ļoti redzams krīzes laikā. Un tādēļ nācās izsludināt OMT 2000. 2012. gada augustā. Un tas arī pas, nu, izskaidro, kādēļ mūsu uh, veikums bija vājāks kā ASV. Jo mums nav pabeigta vēl um, kapitāla savienība, kapitāla tirgus savienība, taču mēs strādājam šajā jomā. Mums ir vienota banku pārvaldība un uh, banku noregulējuma mehānisms, bet nav panākts progress Eh, diskusijās eh, par vienoto depozītu eh, aizsardzības sistēmu un atgriešanos pie vienotā noregulējuma fonda. Un šīs ir divas galvenās prioritātes vismaz tuvākajā laikā. Pilns Banku Savienības izveids izveide noteikti palīdzēs sadalīt risku bet ir e, pierādījumi tam, ka riska sadalījums darbojas procikliski. Liels atricinājums situācijās īpaši tā stabilizējušā kapacitāte kļūst ļoti vāja. Un tieši šajos lielo satricinājumu laikos, kad ir nepieciešama šī stabilizācijas funkcija, tas ir tāpēc, ka uh, privāts sektors eh, risku sadala veiksmīgāk tad, kad to atbalsta arī uh, publiskais sektors. Un šī centralizētā stabilizācijas funkcija, protams, nebūs pirmā aizsardzības līnija. Pirmā aizsardzības līnija būs labi funkcionējošs kapitāla un kredīta tirgus. Tas nodrošinās to, uh, Mm, ka šoku absorpcija uh, eh, privāta sektorā darbosies labāk, un tāpēc ir jāpabeidz darbs pie Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības izveidas. Un uh, struktūrālā un fiskālā politika ir nākošā aizsardzības līnija, eh, kas uzkrāja uh, līdzekļus labos laikos un var tos izmantot satricinājumu gadījumos, un tikai kā trešā aizsardzības līnija nāk Eiropas stabilitātes mehānisms. Tātad kā pēdējā aizsardzības līnija, kad uh, tirgus uh, nav pieejams un nav izmantojams. Un šis te uh, kopējais stabilizācijas mehānisms ir ne tikai efektīvs instruments, lai sadalītu risku, bet tas arī var efektīvi risku samazināt visā mm, zonā. Uh, balstoties uz eh, programmu pieredzi, ir redzams, ka uh, tas uh, dod labumu kā kreditoru valstīm, tā debitoru valstīm, kas ir pamat uh, principi šādai funkcijai, pavisam īsi. Tām nevajadzētu novest pie permanentiem transfēriem, nevajadzētu dublēt ESM lomu un nākotnes EMF lomu. Tie būtu jāizstrādā Eiropas likumdošanas ietvaros, tam ir jābūt atvērtam ne Eirozonas valstīm, pieeja stabilizācijai ir, ir jābūt balstītai uz ļoti stingriem eh, kritērijiem un saprātīgu politiku. Uh, un ir jānodrošina atbilstība fiskālajiem eh, noteikumiem. Faktiski to visu var izveidot tādējādi, ka tas stiprinātu atbilstību fiskālajām normām. Un tagad es vēlētos dot jums īsu pārskatu par to, ko mēs esam sagatavojuši decembra pakotnē. Cita starpā Paldies, mēs zinām decembra pakotni. Mūs jau vairāk interesē, kas būs maijā. Tātad uh, optimāli izmantosim to īso laiku, kas vēl jūsu rīcībā ir. Nu, uh, tas ir tāds, uh, varbūt, ieskats tajā, kas sekos. Mēs tātad esam izklāsījuši idejas par to, kā varētu izveidot stabilizācijas funkciju, balstoties trīs komponentiem - likviditātes, uh, Eh, līnija no monetārā, Eiropas monetārā fonda, kas varētu nodrošināt eh, kredītus. Otrais, komp otrā komponente būtu atbalsts no es budžeta, un trešā komponente būtu apdrošināšanas mehānisms, kas balstītos uz eh, brīvprātīgiem ieguldījumiem no dalību valstīm, un šī trešā komponente varētu tikt izveidot laika gaitā. Nu, tā mēs to visu redzam. Kādi eh, tā tad būs aktivi, eh, aktivizācijas kritērija un pieejas kritērija? Eh, nosacījumiem ir jābūt ļoti stingriem, ir jābūt ļoti stingriem noteikumiem, kas. Mm, nodrošina pieejamību, tātad tikai e, valstis, kas atbilst attiecīgiem kritērijiem pirms uh, satricinājuma perioda, uh, būs tiesīgas piekļūt šim stabilitātes mehānismiem. Kas tātad aktivizē, kas, kas būs aktivizācijas mehānisms? Uh, tas ir jādefinē iepriekš, piemēram Tas varētu būt kā atkāpe no ilgtermiņa bezdarba uh, līmeņa tendences. Nu, un tad savukārt, ja šie kriteriji ir izpildīti, tad izmaksai būtu jābūt automātiskai. Uh, nu, protams, uh, stabilitātes funkcijai ir jābūt pietiekami lielai, un e, tai ir jāpalielina arī iespējas aizņemties, jo papildu resursi var būt nepieciešami jebkurā laikā. Tā kā tam līdzīgas priekšlikums mēs e, pašlaik izstrādājam. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks rīkoties, e, saruna process būs sarežģīts, bet mēs uzskatām, ka tagad ir šāda izdevība radusies, un tas būtu jāizmanto, lai veidotu monetāro savienību. Very much. Uh... Paldies! Ļoti pārliecinoši argumenti. Nu, protams, svarīgi ir, kā to panākt. Nu, tā kā gaidām, protams, jūsu priekšlikumu un domāju, ka būs arī jautājumi. apjoms ir viena no svarīgajām dimensijām, un man ļoti interesē arī tas, ko teica Rēglinga kungs par to, ka ESM ir iespējamais rīks. Nezinu, vai mēs to varam saukt par backstop mehānismu. Vai šīs abas lietas būs pilnīgi nošķirtas? Un sāksim uzklausīt deputātus. Albrihta kungs, kā pirmais. Viņš ir devies prom. Tomā arī ir devies prom. Nu labi. Kalnē kungs. Zunächst muss ich mich entschuldigen. Ich komme gerade. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārt, man jāatvainojas, nu, pat esmu ieradies no citas komitejas sanāksmes. Baidos, ka nevarēju uzklausīt visas prezentācijas, bet, nu, jebkurā gadījumā, tomēr, labprāt, izmantot iespēju izteikties. Es esmu veltījis ļoti lielu uzmanību šiem jautājumiem. Jāatzīst, ka viss teiktais teorētiski ir pārunāšanas vērts, bet praktiskā pieredze liecina par pretējo. Protams, ka mēs varam nosaukt daudz dažādu detaļu, piemēram, tas, ka ESM tika ieviests kā pagaidu elements. Kā ārkārtas pasākums, kas būtu izmantojams tikai ārkārtas situācijā. Nu, lūk, ja tas būtu bijis veiksmīgi, tad jau tas būtu tāds vienreizējs gadījums, bet tagad ESM ir ticis apstiprināts un ieviests arī budžetā. Tā ka es nesaprotu, kā tas sasaucas ar iepriekšējo uzstādījumu. Faktiski jau tas ir tās apliecinājums tam, ka kaut kas ir nokājis greizi. Mums vajadzētu eiro uzskatīt par veiksmes stāstu, Um, bet te pašā laikā mēs uh, pastāvīgi to pakļaujam riskam. Tas savā starpā nesaskan. Ir mākslīgs līgums, un uh, nu jau gadiem cilvēki vairs nepievērš uzmanību, cik bieži tas tiek pārtrā, pārkāpts. Nevienu tas, laikam, vairs neinteresē. Protams, ka mēs varam turpināt nākt klajā ar noteikumiem. Un tad, kad noteikumi uh, sākotnēji bija jāpiemēro, tad mūsu uh, nepilnībām tika pievērtas acis. Nu, un tad, kad tie būtu bijuši atkal jāpiemēro Itālijā, tas nenotika. Bet, lūk, tagad mēs nākam klajā ar noteikumiem. Nu, jautājums ir, kas tad notiks, ja tos pārkāps? Es domāju, ka kopš pirmsākumiem pieeja nav pareiza. Uh, Mēs vēl ar vienu balstāmies uz pakāpnes vērtībām. Un man liekas, ka teorija arī līdz galam nav pareiza. Protams, ir loģiski, ja mēs gribam veidot kaut kādu atrošināšanas sistēmu, tad ik viens, kurš var tajā piedalīties, ik vienam būtu jāuzvedas atbilstoši normām. Bet, nu, tas, kā mēs zinām, īsti nesaskan ar cilvēka dabu ja zināt, ka jūsu riski ir nodrošināti, tad jūsu vēlme riskēt varētu būt lielāka. Ja tiek ieviesti stimuli tam, lai Eirozonas valstis uh, labāk īstenot savus budžetus. Es līdz kādam nesaprotu, kas te notiek. Vārsrakstas noteikumi jau ir spēkā. Tie ir tie, kurus mums būtu jā, jāizdano. Mums nevajadzētu ieviest jaunus, pirms nodrošinām, ka vecie tiek ievēroti. Hei, iesakumi nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Nekomentēšu lieliskās prezentācijas. Viena no tām bija no um, universitātes manā vēlēšana apkabalā. Vēl kāds komentārs gan man ir. Politiķis manī man saka, varbūt es kļūdos, bet man šķiet, ka šobrīd nav nekādas uh, vēlmes um, mainīt līgumu. Balstoties uz jūsu veikto analīzi par fiskālās kapacitātes jautājumiem. Nu, Nu, un tad neizbēgami šķiet, ka vajadzētu būt izmaiņām līgumā. Bet, manuprāt, šobrīd nav ne politiskās gribas, ne arī pārliecības par to, ka tiktu gūts pietiekamais atbalsts. Vēl kas ļoti interesants, kas izskanēja vienā no prezentācijām, Feres kunga prezentācijā, Nacionālās pārvaldības sistēmas. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un mēs uz to nesam pietiekami koncentrējušies. Izpratni dalību valstīs ir dažādas, ir kā runa ir par kopīgo struktūru piemērošanu. Un nav nepieciešamās pārliecības, lai virzītos uz priekšu, kamēr nav šīs vienotās izpratnes. Mans jautājums, tad, kad jūs runājat par budžetu, tas ir jautājums, ko es arī visu laiku minu. Jūs runājat par 1% reliģiju. Ja mēs vēlamies kaut kā uh, aizdarīt robu, ko izraisīs Brexit. Un, ja mēs vēlamies saglabāt budžeta saskaņotību, tad tas viss um, būtu jābalsta uz šīta 1% principa graušanu. Balstīm mm, būtu jāmaksā vairāk. Nu, tas saskaņā ar pašreizējo sistēmu. Nākotnē tas iespējams mainītos. Šajā kontekstā vai nav tā, ka mums budžets būtu jāizmanto, lai sasniegtu daudz plašākas sistēmiskas publiskas reformas dalībvalstīs. Protams, tas nav tikai stimulējošs instruments pašam būdžetam, bet gan uh, instruments, lai panāktu tik nepieciešamo līdzsvaru labai pārvaldībai. Būdžetam pašam par sevi ir jākļūst par rīku, kas ļauj nodrošināt nepieciešamās sabiedriskās sektora reformas, kas vienmēr ir dārgas, bet gal galā ievieš tieši tās izmaiņas, ko mēs vēlamies redzēt. Ja mēs varētu izmantot budžetu, kas šobrīd ir ļoti dažāds šai jomā, ja mēs to varētu izmantot sabiedriskās sektora reformu nolūkā, tad iespējams mēs varētu sasniegt to iecerēto. Ingeborg Lesser. Ja. Lesers kundze. Paldies! Man ir zināmas šaubas. Lietas, par ko mēs šodien runājam, vai tās tik tiešām saskan savā starpā. Es gribētu Rēdlinga kungam uzdot jautājumu par morālo kaitējumu. Mums kā vāciešiem tas vienmēr ir aktuāli. Mums ir jāmaksā par citu aktivitātēm, kuras īsti nespējam ietekmēt. Lūk, es gribētu, lai Rēglinga kungs man pastāsta, kā viņš vērtē sarunas ar ECB un sasniegtos rezultātus. Vai tuvināmies risinājumam, vai tikai esam atlikuši problēmu uz tālāku nākotni? Nesmu pārliecināta, kā es šo visu izskaidrošu saviem vēlētājiem. Bet nu, pie šīs lietas mums ir jāstrādā, tas ir pats par sevi saprotams. Tālāk saikne ar Eiropas Savienības budžetu un Eirozonu. Es būtu gribējis dzirdēt no komisijas, kā viņi nākotnē redz struktūra fondus un kāds pasākums komisija piedāvā, lai mēs varētu atbrīvoties no maksājumiem citām valstīm ar nolūkā nodrošināt to, ka šos maksājumus saņem tiešām tikai tās valsts, kam tas nepieciešams. Nu, lūk, tam visam ir jābūt atspoguļotam Eiropas budžeta plānos. Gribētu zināt, ko jūs domājat par nākamo budžetu, paturot prātā arī koplēmumu. varbūt, ka viss galu galā izgāzīsies reģionālo lietu komitejā vai arī ekonomikas ministru sanāksmē, kur ir pieraduši naudu tērēt tā, kā viņiem tas šķiet pareizi. Nu, te daudz dažādas sadursmju, nav saskaņotības. Much, uh, Paldies, Moresans! Paldies! Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, kāda, jūsuprāt, ir saikne starp jauno fiskālo kapacitāti, budžetu Eirozonai un pašreizējo budžetu? Varbūt jūs varētu to sīkāk komentēt, jo, protams, ka parlamenta budžeta komitejā mūs ļoti interesē budžeta vienotība. Pēdējos gados esam redzējuši trasta fondus Āfrikai, um, bēgļu palīdzības uh, Rīgas Turcijai. Nu, lūk, mūs satrauc budžeta vienotība. Tālāk. Fiskālās kapacitātes apmērs un kā to finansēt. Nu, dažās prezentācijās bija atsevišķi elementi, bet ne visās. Lūk, varbūt jūs varētu sīkāk komentēt šo lietu. Nu, lūk, un kādi tad, jūsuprāt, būtu finansējuma avoti? Un treškārt, kāda varētu būt parlamenta loma pārvaldībām? Ja runa ir par, eh, arī par eirozonas budžetu. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Maletiķ kundze. Nē, tomēr nē. Lūk, es vadu sanāksmi. Man šķiet, ka jūs man devāt vārdu. Jā, došu, bet ne tagad. Saraksts mums ir. Lūk. Mrs. Maletič. Thank you very much. Lūdzu, Maletič kundze. Paldies. Nuņies kungs, man ir tiešām liels prieks, ka jūs minējāt tīklu un bilanci un to, cik svarīgi ir pārvaldīt aktīvas un saistības. Uh, Mums visu laiku ir problēmas ar nefinanciālo aktīvu izvērtējumu. Mums būtu jādod spēcīgs vēstījums dalībvalstīm, tāds spēcīgs signāls. Ir jāsāk pārvaldīt aktīvus arī ar šiem te nefinanšu aktīvu elementiem. Ir svarīgi domāt par neto vērtību, vai tā palielinās vai samazinās Eiropas Savienības un arī dalībvalstu līmenī, jo tas ir viens apliecinājums ilgspējīgai attīstībai. Jūsu vēstījums ir ļoti svarīgs. Jūs teicāt, ka ar mazu Eiropas budžetu mēs nevaram visas problēmas risināt, ir nepieciešams sinerģijas ar nacionālajiem budžetiem. Nu, un kā tad iedibināt sinerģiju ar nacionālajiem budžetiem? Et īpaši, ja mēs runājam par budžeta kapacitāti. Mani kolēģi arī vaicāja, proti, viena procenta griesti kā reliģija, bet mēs redzam, ka Eiropas komisijā ir runāts par 1,1x procentiem un parlamentam eh, padomā ir 1,3. Nu, tā kā palielinājums ir nepieciešams, bet vai ar to pietiek budžeta kapacitātes nodrošināšanai? Nu, un eh, profesoru Benesī uh, teica, ka šeit vajadzētu vairāk koncentrēties uz eirozonu budžeta kapacitātes jomā, bet mēs nevaram veidot spēcīgu eirozonu, ja ārpus eirozonas dalībvalstis nav gan spēcīgas un nenodrošina konverģenci. Šīs valsts arī ir daļa no vienotā tirgus. Ja tās ir vājas, tad nevaram stiprināt vienoto tirgu, kas savukārt ir ļoti būtisks eirozonas valstīm. Tur viss ir saistīts. Nu, lūk, kā tad darboties ar visām šīm lietām? Un vēl Fabrīnī kungam vajadzētu šu Jūs norādījāt, ka būtu jāizvairās no starpvalstu transfēriem. Jūs te domājāt, jebkādus bez nosacījumu, ar nosacījumiem? Lūk, varbūt jūs varētu komentēt sīkāk. Paldies, Pērvanš Bērese. Uh, thank you. Uh, I will try to stick to French, but... Uh... Franču valodā. Merci de, de, de toutes ces contributions. Liels paldies par visām šīm prezentācijām vēlētos uzdot dažus jautājumus. Rēglinkungs, jūs teicāt, ka pašreizējie noteikumi ļauj atbildēt uz simetrisku satricinājumu. To arī piedzīvojām 2009. 10. gadā. Un te arī Aņas Benesīkerē sacīja, ka ir pietiekami noteikumi. Nav nu, nepieciešams liels papildus budžets. Labi. Mēs varam dažādi lasīt vēsturi. Tomēr man liekas, ka tiešā, tieši tādēļ, ka 9. un 10. gadā nebija pietiekama budžeta um, rezervi, lai atbildētu uz šiem šokiem, satricinājumiem, un tad komisija uh, sacīja, ka tā bija krīze. ko paši mēs izstrādājām 12. un 15. gados. Varbūt tomēr šie noteikumi būtu jāpārskata. Jautājums Nuņes nu, Ferērkungam. Jūs teicāt, ka dalība valstis, uh, mēs, ka netiek kontrolēts tas, kā valstis pārvalda savus budžetus. Piekrītu jums. To mēs arī konstatējām Grieķijā savu laiku, kad nosūtījām darba grupu Task Force, lai paskaidrotu Grieķiem, kā strādāt ar viņu budžetu un fi valsts finansēm kopumā bet nu, no tā ir jāgūst mācības. Tas nozīmē, ka stabilitātes uh, paktā paredzētais pārvaldības noteikumi nav labi, ka netiek skatīti pareizie indikātori, netiek uzraudzīti pareizie elementi valstu finansēs. Tur jābūt ļoti arī nopietniem uh, attiecībā uz to, ka Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības budžetam nav jāatbalsta dalību valstu administratīvā kapacitāte. Uh, Administratīvā kapacitāte, ko finansē Eiropas Savienība dalību valstīs, klasiski padomē tiek uztvērta kā milzīga korupcijas iespēja. Kā šo pretrunu varam atrisināt? Reglinkungs, mm, jautājums arī saistībā ar to, ko teica komisija par stabilizācijas funkciju. Īsti nezinu. Uh, Vai tas, kas tika prezentēts, būs 29. māja rezultāts? Ja tas tā, tad būs ļoti labi, bet, nu, man neliekas, ka visi komisāri, komiteja priekšsēdētāji, tā tālāk, nu, tam nav piekrituši. Bet, nu, ja tomēr tas tā būs, tad o, Eiropas stabilizācijas mehānismam būs ļoti dinamiska loma. Tad kā jūs savu institūciju jūs redzat šajā kontekstā. Un tad ir vēl divi jautājumi, uzklausot kolēģis, kas man rādās. Nu, ideālā pasaulē vairākums mūsu viesu atzītu, ka labākai stabilizācijas funkcija būtu minimālais bezdarba pabalsts. Jau SVF par to runā gadiem, BG un es, mēs nevarējām par šo vienoties. Ja mēs nerunājam tikai par šiem šķēršļiem, bet vēršamies tieši pie ekspertiem. Vai optimālais stabilizācijas mehānisms būtu šīs minimālais bezdarbnieku pabalsts? Tad ir jāatgādina tas, kā pārvēršot ESM Eiropas uh, valūtas fondā. Ir veikta cīņa Un arī esmu cīnījusies šeit ar bēgungu. Bet mēs nevaram nokopēt to, kas ir SVF, un pārvērst to šajā Eiropas monetārajā fondā. Jo, manuprāt, tas ir kaut kas pilnīgi cits - integrācija, demokrātiskais satvers. Nu, visur situācija nav tik vienāda visā pasaulē, kur darbojas SVF un salīdzinot to, kas ir Eirozonā. Tālāk SVF Tais pāns arī par valstu situāciju. To mēs nevaram pārlikt Eiropas Savienībā. Tas būtu pretrunā ar līgumu, kur komisija ir atbildīga par dalību valstu budžetu uzraudzību. Un pēdējais. SVF mm, nav tas, kas mums ir šeit Eiropā. Mēs tā ļoti spēcīgi pāraugām finanšu tirgus, to nodarbojas Eiropas centrālā banka, SSM, SRB ar to nodarbojas. Nu, tas, ka mēs tagad nosauksim to tāpat, tas nenozīmē, ka mehānisms būs identisks. Bet drīz diezin vai Klaus Reglīna kungs grib, ko tā teica, bet, nu, lūk, gribētu piedalīties šajās svarīgās debatēs. Rainērs Boge. Rainērs Boge. Jā, paldies. Es eh, arī pats esmu mēģinājis rast kaut kādas atbildes un uh, atceroties arī diskusijas par um, mūsu ziņojumu, bet nedaudz iepriekš uh, diskusijās uh, dažas no šīm lietām izskanēja. Un pirms 14 uh, dienām es uh, tikos uh, Lensburgā ar uh, partneru organizāciju un uh, Eiropas kolēģi Hamburgā, un mums ir sadarbība ar um, Dāniju, un, piemēram, Dānija e, tātad piedalās e, vienotajā tirgū, taču tā nepiedalās e, mūsu mm, valūtas savienībā. Un uh, esmu piedzīvojis vairākas eh, šādas situācijas, kad ir notikušas valūtas vārstības, un esmu eh, novērojis arī lielas eh, satricinājumus un riskus. Un, ja mēs, piemēram, salīdzinām realizēto politiku, piemēram, sastopoties ar migrācijas politiku, un tad mēs strādājam pie patvērumu pakotnes. Tas bija 2010. un 2011. gadā, un toreiz daudzas dalībvalstis pretojās uh, stabilizācijas mehānismu izveidēja arī mana valsts, eh, Francija eh, saistībā ar Lisabonas līgumu, eh, nostājās pret robežu jautājumu risināšanu, cilvēki pretojās. Bet analizējot to, kas notiek globalizētā pasaulē, faktiski ir ļoti daudz risku, kuriem mēs neesam gatavi. Uh, Mums līgumā ir paredzēts instruments, eh, stabilizācijas eh, līdzsvarošanas instruments ne Eirozonas valstīm. Bet mums vajadzētu uh, izstrādāt tādu piesardzīgu pieeju, raugoties arī uz ārējo pasauli. Tāpat laikā mēģinot aizstāvēt iekšējo tirgu un eiro. Un es domāju, ka mums ir jābūt uz to gataviem. Un atsaucoties uz pērvanšas teikto. Mm, Gribu uzdot jautājumus eh, Rīglinkungam un Benasī Kerjē par finansēšanu no budžeta viedokļa. Mm, ir, protams, dalība valstu iemaksas kuras tiek noteiktas, eh, lai nodrošinātu uh, programmas, uh, programmu finansēšanu no uh, daudzgad finanšu schēmas ietvaros, bet uh, Parlamentam arī būtu jābūt lielākai kontrolei, bet kā ar apdrošināšanas sistēmu ziņojumā, mēs par to runājām kā par priekšnoteikumu. Par bezdarba pabalstu mēs tā arī nevienojāmies, bet vai finansēšanas mehānismam būtu jābūt pavisam skaidri definētam un vai tam būtu jābūt budžeta neitrālam. Stabile verhältnisse wollen. Nun ähm, sehe ich sowohl. Jo galvenais, ko mēs te vēlamies, ir stabilitāte, un līdz ar to arī mehānismam būtu jābūt uh, stabilam, bet uzklausot um, Klausu Rīklingu un um, nosacījumus eh, dažādu, dažādiem aizdevumiem un lasot to, ko raksta ekonomisti. Ir runa par iemaksām, par iespējamiem apdrošināšanas modeļiem, iespēju izmantot Eiropas stabilitātes mehānismu vai e MF un nosacījumiem. Un e, faktiski tādēļ jau mēs arī esam nonākuši pie e, dalību valstīm domātām rekomendācijām attiecībā uz struktūra fondiem un kohēzijas fondiem. Mēs koncentrējamies to, cik svarīgi ir stabilizēt um, e, šo fondu izmantošanu un monetāro savienību. Un uh, tika pie Ferērkungs šķiet minēja uh, nacionālo budžeta stabilitāti. Mēs to prasām no dalību valstīm, bet uh, droši vien, ka ir jāiet tālāk. Un ne jau par konverģences kodu šeit ir runa, bet par atbilstošu budžeta pārvaldību. Šie aspekti ir jāskata kopā. Paldies, Žants eh, Artī. Paldies, Roberto. Nu, man jāatvainojas, nebiju šeit eh, pirmās stundas laikā, man bija citi darbi darāmi, Runa ir par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, proti Eirozonas pārvaldība. Ir vienota valūta. Qui mettait en péril le, euh, le marché unique. Nous portions atteinte à la croissance runājot arī par izaugsmu, tas nodara kaitējumu, un tad var arī palielināties uh, bezdarbs Eiropā. Bet nu, esam izveidojuši Eiropas centrālo bankam, ir federāla jēga, Tad no nu, ekonomisko pārvaldību atstājām dalību valstu ziņā. No vienas puses ir vienotā monetārā politika, bet no otras puses ir eh, nacionālās monetārās politikas, un te mums nav iespējas uh, veikt šo policy mix, kā to veids, um, kā to veids piemēram, Amerikas Savienotās valsts īsti nezinu, kā atrisināsim šo jautājumu ar vienu līniju Eiropas Savienības budžetā. Uh, Jo Eirozonai savu specifiku, kad vajadzēja izveidot Eiropas finansiālās stabilitātes mehānismu, kad bija jāparedz kapitāls, tās jau nebija 28 dalība valsts, kas piedalījās dotācijā. Par to maksāja Eirozonas valstis, kad vajadzēja garantijas, lai aizņemtu simtiem miljārdus. Eiropas finanšu stabilitātes mehānismā tās nebija 28 valsts, kas sniedz garantijas, nē, tās bija Eirozonas valstis. Tas rāda īpašu atbildību. Te mums būtu jābūt daudz robustākiem uh, pārvaldībā. Uh, Roberto, tad mēs piedalījāmies arī palīdzības misijā Grieķijā. Varbūt ik pa laikam mēs arī varētu uh, Mm, to atgādāt grieķu kolēģiem, kad viņi vērš tiesā pret cilvēkiem, kas viņiem parādīja konkrētus skaidrus. Ja mēs nebūsim robusti savā pieejams, taču ir tomēr kopīgs liktenis, ir jāvienojas arī par to, kā mēs prezentēsim savas valsts finanses. Ne jau tādēļ, ka valsts finanses tagad ir suverēnas, ka mēs varam bez tā izteikt. iztikt. Es domāju, ka ik pa laikam. Uh, mūsu attiecībām varbūt vajadzētu būt striktākām, ir jāpasaka, nu stop, jo nevajag arī tiesā sūdzēt Džordžo kungu, kurš tagad ir aizbēdz uz Vašingtonu, lai uh, um, muktu prom no Grieķijas tiesvedības. Te kāda loma var spēlēt Eiropas parlaments? Jā, līgumu mums ir kā liedzie tādā, tādā virzienā, bet nu vienā brīdī jāpasaka, kas tad būtu jāīsteno ir arī. Uh, jāizdara spiediens uz valstu valdību vadītājiem, lai šie līgumi eventuāli tiktu grozīti. Ir taču jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kādai būtu jābūt Eirozonas pārvaldībai. Pēdējais jautājums. Reglinga kungam bija laiks arī izlasīt viņu uzstāšanos, un viens komentārs ļoti interesants, kad jūs aicināt mūsu Eiropas Savienību kopumā pārdomāt šīs, šos public goods, Eh, robežu aizsardzība, kopīgā aizsardzības savienība, pasākumi klimatam. Ja mēs ieintegrējam šos public goods, sabiedriskā labuma preces, Si on fait cela, c'est parce que les États membres non plus à l'échelon national. Mēs to integrējam, tad oh, kā varam būt efektīvi nacionāla līmenī attiecībā uz šiem public goods Eiropas līmenī. Uh, varbūt dālība valstis, tad varētu to integrēt. Thank you. I've also finally. Paldies. Man arī ir pāris lietas vajadzājamas mūsu runātājiem. balstoties uz to plašo vienprātību, ka tik tiešām mums ir daudz rīku. Trūkst mums makroekonomiskās stabilizācijas rīka asimetriskajiem šokiem. Pilnībā var pie, piekrist Reiglingu kungam un arī komisāram. Two again, like Pervanš said, about the bit. Kā jau Pervanš teica, Atcaucoties uz Reglinga teikto par to, ka mums ir manevrēšanas iespējas attiecībā uz simetriskiem šokiem, tas jau pierādījās 9. un 10. gadā. Interesantas lietas notika 11. un 12. gadā. Mēs radījām instrumentu, no vienas puses mums trūka atbilstošu rīku, un no otras puses šis Dovila sindroms. Nevajadzētu aizmirst, ka Dovila un procikliskas fiskālas konsolidācijas kombinācija bija viens no faktoriem kopā ar ieņēmumu sarukumu, kas izraisīja otro recesiju. Uh, Lūk, mūsu IKP pēkšņi krasi atšķīrās no ASV rādītājiem. Viņu IKP pieauga, mūsu gadījumā sāruka, mums bija otrā krīze un mūsu rīcībā sošie instrumenti nespēja to risināt. Lūk, Dovila, fiskālā konsolidācija. Un tad, lai to visu labotu, mums bija darīsim visu, ko varēsim, un elastība. Un ap šīs lietas rada problēmas jo tās abas eh, pārāk noslogo monetāro un fiskālo politiku. Ja mums būtu bijis makroekonomiskās stabilizācijas instruments, tad mums būtu bijis iespēja izvairīties gan Dovilas, gan arī, nosauksim nu, to par taupību, radītās problēmas. Fiskālie noteikumi tika pārslogoti, un monetārā politika tāpat Šie elementi nevar atrisināt krīzi. Nu jā, bet man lūk jautājums eh, šķiet īpaši Rieglinga kungam un komisijas pārstāvim. Ja gribam izvairīties no Dovilas efekta. Tad neizmantojam neko pārāk atvērtu riska prevencijas nolūkā, pat, pat ja mērķis ir izveidot labāku tirgus disciplīnu, kam teorētiski lietas būtu jāuzlabo. Nu, lūk, un tas arī parādījās ziņojumā, un, manuprāt, tas nav līdz galam pārliecinoši. Šķiet, ka varat kaut kā kompensēt vairāk fiskālās elastības tirgus disciplīnu. Man liekas, ka vajadzētu otrādi. Ir jādomā par lielāku konverģenci, par stimuliem un par nosacījumiem, protams. Un komisija ļoti pareizi nepiedāvā pārstrukturēšanas mehānismus. kas ir domāts ar šādu sarunu padarīšanu sakārtotākas un paredzamākas. Jūs jau teicāt, ka jā, mums ir iespējas īstenot suverēno pārstruktūrēšanu arī ESM, tas parādās. Es domāju, tam nebūtu jābūt pienākumam. Un, manuprāt, darbības ar uh, valsts parādiem arī nevienmēr ir pamatojamas. Lūk, tas vispār nav īsti aktuāls jautājums. Daļa dalībvalstu jau pat nebūtu tur iekļaujamas. Protams, ka sakārtotāks process ir svarīgs pārstruktūrizēšanas gadījumā, bet nu kā var nošķirt pārredzamību no pašpietiekamības? Un tur tā robeža šaura. Again, what you said, Mr. Regling, about uh, Nu, un vēl Reglinga kunga teiktais par to, ka iespējams ESM varētu izmantot jaunu fiskālu rīku makroekonomiskajai stabilizācijai. Nu, tas tāds ļoti daudzsološs ceļš. Ja vien mēs ievērojam nepalielināsim budžetu, nu, tad man grūti iedomāties, ka mēs varēsim veikt visas nepieciešamās funkcijas ar pašreizējiem budžeta skaitļiem. Nezinu, kur tad radīsim to fiskālo telpu, ja vien nenogalinām citas politikas. Tas nav īsti iespējams. Lūk, es te redzu zinām robu. Komisijas analīzes diezgan radikālās sekas. Man tagad bail, kas tad sekos. Nu, lūk, ir šāda funkcija budžetā. Balstīm, kas piedalās, kā jau arī Beres kundze norādīja, nu, lūk, tad uh, šāds tēma backstop mehānisms arī pašam rīkam. Bet vai tas nenozīmē, ka mums ESM ir jāintegrē Savienības tiesiskajā satvarā. Es neesmu pārliecināts, vai tas ir tas, kas šobrīd ir iecerēts. Lūk, dalībvalsts saka, no sākuma varam strādāt pie satura, un tad skatīsimies, kā tieši to visu formalizēt. Man nešķiet, ka tā ir īpaši laba doma. Mēs jau vēl nezinām, vai vispār eh, pieci vai trīs pieci divi pastāv. Un komisija pie tā vēl ar vien strādā. Šķiet tieksnīgs atbalsts. Eirogrupas ietvaros. To decide on this, and, and of course, Parliament view and the, the EU legal order way is essential. Nu, un eh, arī jūsu vadība ir ļoti svarīga, un arī parlamentu iesaiste. Tā ir tāda ļoti spēcīga kombinācija. Ir pakāpeniski šādas funkcijas jāveido. Kopā ar citām budžeta funkcijām mums ir jānodrošina finansējums, un pat ja. Uh, 1.3 būtu gala variants, nu tad uh, tas viss ir jāsaskaņo ar citām lietām, kas jādara ar budžeta līdzekļiem - aizsardzība, struktūra fonda, lauksaimniecība, robežu pārvaldība, pētniecība un vēl šis. Nu, pat 1,3 būtu ļoti sarežģīti. Bet, nu, tad man gan šķiet, ka nav cita veida, kā vien integrēt ESM Eiropas Savienības tiesiskajā satvarā. Lūk, daudz jautājumu mūsu runātājiem. Rēkliņa kungs, varbūt jūs gribētu sākt? Labprāt. Dosiet man stundu laika. Try to go as quickly as possible. Um... Nu, nē, centīšos pēc iespējas raitāk atbildēt. Ļoti daudz dažādu jautājumu. Tika vaicāts par morālo kaitējumu. Es te neredzu nekādas problēmas, ja skatos uz SM programmām, uz nosacījumiem, tie ir veidoti tā, lai novērstu šādas te morālas problēmas. Nosacījumi ir bijuši ļoti stingri, daži saka, ka pārāk stingri, par to var strīdēties, bet ir skaidrs, ka neviena valdība vieglu prātu nelūks SM palīdzību. Nu, tur ir jābūt kaut kādiem nosacījumiem, ja runa ir par fiskālo kapacitāti, kaut kādiem atbilstības kritērijiem. Mm, centrālās bankas politikas droši vien nav vērts šodien pārunāt, tad man vajadzēs divas stundas laika vienas stundas vietā. Vairāk no jums uzdeva jautājumus par fiskālo kapacitāti. Tas ir viens no galvenajiem tematiem. Morisona kungs vaicāja, kāda ir saiknes starp Eiropas Savienības budžetu un uh, fiskālo kapacitāti. Uh, Nu, tas, protams, ir jautājums par to, kā viss tiek organizēts. Ir pieejami dažādi rīki, lai nodrošinātu makroekonomisko stabilizāciju. Vairāki tika minēti fondu lietainām dienām, um, nu, tātad līdzekļu uzkrāšana, papildinoša bezdarbu pabalstu schēma, lūk, ne harmonizācija, bet gan papildinoša. Kā ASV tur ir kredītlīnija tiem štatiem, kam ir problēmas Nu, lūk, un es gan pieņemu, protams, zināšanai, ka nerad šādas idejas uzreiz tiek nogalināts politiskajās diskusijās. Ir jāskatās arī uz dažādām īstermiņa iespējām. Un, manuprāt, īstermiņa ESM rīks, kas nesniedz aizdevumus 20, 30 gadiem, bet varbūt 4 līdz 6, kas ir jāatmaksā ekonomiskajā ciklā, tas varētu būt politiski vieglāk sasniedzams. Bet es ļoti labprāt runātu par bezdarba pabalstu schēmu. Ekonomiskā ziņā tā ir jēgpilna, bet ESM varētu būt vieglāk īstenojams, jo mums jau ir ļoti daudz priekšnosacījumu. Vēl domājot par Eiropas Savienības budžeta fiskālo kapacitāti. Tas, kā es šo robu redzu, un arī centos skaidrot savos ievadvārdos, manuprāt, ir tā, ka mums ir nepieciešama kapacitāte, lai nodrošinātu makroekonomisko kapacitāti un risinātu asimetriskos šokus Bet, nu, tas ir tāds naudas pots, kas ir pieejams. Vai nu tie būtu ESM vai fondu lietainai dienai. Un tas ir tāds uh, fonds, kur varbūt vairākus gadus uh, līdzekļus neviens neprasa, bet tad ir kaut kādi šoki. Uh, ir eh, plašas atšķirības Eirozonas eh, dalībvalstu ekonomikās, un tad ir nepieciešami šie līdzekļi. Lūk, līdz ar to tas nav gluži ikgada budžets, tas nav ikgada fonds, un te arī ir atšķirības, citā runa ir par šādu fondu finansēšanu. Ja tas nav jādara kādu, nu, tad tas ir daudz vienkāršāk. Berkas kunga jautājumus, man liekas, jau atbildēju. Asimetriskie šoki. Vairāk no jums, at, no jums atsaucās uz to, ko es teicu, ka neredzu nepieciešamību veidot kapacitāti, lai risinātu simetriskos šokus. Nu, te jāskatās, kā interpretējam notikumus no 8. līdz 15. gadam. Sākotnēji nebija procikliskas politikas. Un daži norādīja, ka mēs vienmēr esam domājuši par procikliskām fiskālām politikām, bet tā tas nav reaģējot uz pasaules finanšu krīzi, bija tāda ļoti pretprocikliska reakcija. Tā izskanēja G20 un tāpat arī Ekofin padomē. Fiskālais deficīts uzlūdz no pusprocenta līdz sešiem. Un pagājušos gados Eirozonas parādus ir pieauguši ievērojami. Ja mums būtu bijuši procikliskas uh, politikas iespējams tie būtu sarukuši, es īsti nezinu. Nu, te jāskatās, kā tad interpretējam to, kas ir noticis. Say, agree, um, think... Nu, un vēl kāda lieta. Manuprāt, šis te salīdzinājums ar ASV nav līdz galam korekts. Jau 2011. gadā, lūk, kā ASV esot sasnieguši savu pirmskrīzes IKP, Eirozonai bija vajadzīgi vēl četri gadi. Nu, jūs ignorējat to, kā ASV iedzīvotājs skaits pieaug par aptuveni pusprocentu gadā daudz straujāk nekā Eiropas Savienībā, un IKP jau ir jāsadala uz iedzīvotāju skaitu. Tad ir redzams, kāds ir, ir vidējais dzīves līmenis, nu, un tad viss izstās pavisam citādi. IK, ASV ir jāaug par pusprocentu ātrāk gadā, lai nodrošinātu to, ka dzīves eh, līmenis ir tāds pats kā Eiropā. Tā kā ar šādiem salīdzinājumiem ir jābūt piesardzīgiem. Eiropas Savienībai nemaz tik slikti neiet. Bija tik tiešām grūti tikt galā ar šīm divām krīzēm. ASV bija tikai viena, mums bija divas, bet kopš 16. gada 17. un arī nākamajā gadā IKP uz vienu iedzīvotāju aug straujāk Eirozonā nekā ASV nu jau četrus gadus pēc kārtas, un tas ir ļoti labi, mums ir jāatgūst iekavētājs, bet es domāju, ka rādītāji nav tik slikti. Tālāk ar Tuīkunga jautājumi. Piekrītu jums ja uzdevumi tiek uzticēti Eiropas Savienības budžetam, nu, tad arī līdzekļiem tam ir jāsako. Ja lietas vairs nerasina nacionālais budžets, tad uh, līdzekļi ir jāliek Eiropas Savienības budžetā. Tas gan nerasina deficīts situācijas. Gotjērī kungs, atskatoties uz divās krīzēs piedzīvoto, man šķiet, ka ir grūti atšķirt fiskālos un jūsu tā sauktos dovilas efektus. Tad, kad es runāju par parādu pārstruktūrēšanas padarīšanu caurskatāmāku un paredzamāku, mērķis ir izraivīrīties no vēl viena toviļas efekta. Tāpēc arī es gribu iedibināt satvaros, nerunāju par mehānismu, tas ir satvars. Bez automātiskiem noteikumiem, nekāda automātiskuma, tā lai visi zina, kas notiek konkrētos apstākļos. Šādas lietas mums pagaidām nav. Situācija ir uh, mainījusies kopš eh, krīze pirmoreiz eh, mūs skāra. Īrijas banku problēmas tika risināts ar īrijas budžetu. Tolaik nebija vienošanās par PSI, par privātās nozares iesaisti. Nu, un, protams, ka diskusijas bija daudz par gāru pusotras gadus, pirms tika pieņemti gala lēmumi. Mums bija ad hoc lēmumi, Domāju, ka ir daudz labāk skaidri norādīt, kas tad notiks uh, konkrētos apstākļos. Manuprāt, nākotnē, kad valsts uh, vēlēsies gūt ESM aizdevumu, nu, tad tiks veikta ilgtspējīguma analīze. Un, ja tiktu secināts, ka ir likviditātes problēmas, tad, protams, pārstrukturēšana nav veicama. Pārstrukturēšana vienmēr ir iejaukšanās privātīpašuma tiesībās. Nu, ja tā ir likviditātes situācija, tad tur nav vajadzīgs iejaukties. Ja runa ir par maksātnespēju, jā, bet tam visam ir jābūt balstītam uz rūpīgu analīzi. Nu, un papildus tam arī kolektīvās darbības klauzulas būtu jāstiprina. Venez jau tā bija 12. gadā. Ir ļoti labi priekšlikumi. Iet solīti tālāk, lai būtu grūtāk bloķēt pārstrukturēšanu un ēsiem varētu spēlēt starpnieku lomu, savadot eh, puses pie viena galda un rodot visiem taisnīgu risinājumu. Tas ir tas, ko es domāju par suverēno, par pārst, pārstruktūrēšanu satveru. Tas nebūtu tāds mehānisms, par ko tika runāts SAVF pirms 15 gadiem. Uh, Tas bija tāds robustāks ar automātiskiem noteikumiem. Es domāju, satvers, kas visu padarītu paredzamāku un skaidrāku, tas būtu labs papildinājums tam, ko mēs pārunājam, proti fiskālo kapacitāti. Paldies! Thank you, please. Thank you. Uh, so thanks for all these uh, remarks and... Paldies par jautājumiem. Pavisam ātri par sešiem punktiem. Attiecības starp ES budžetu un Eirozonas budžetu. Es uzskatu, ka jā, ir kopīga iezīme abiem šiem jautājumiem - riska palielinājums. Mēs dzīvojam aizvien neskaidrākā pasaulē. Manuprāt, ir nepieciešams uh, vairāk šīs um, rezerves B plāna budžetā, to jau mēs arī redzējām iepriekšējās krīzēs, ka Eiropas Savienības budžetam ir jāparedz neparedzami pasākumi. Un tas pats arī Eirozonas budžetā. Es uh, neizrunāšos diskusijās tagad par uh, to, kam ir jābūt Eiropas Savienības budžetā, kam nē. Ja budžetam ir jākoncentrējas uz lieliem satricinājumiem, tas nozīmē, ka fondi lielākoties netiks izmantoti. Ekonomisti dod priekšroku kaut kam gandrīz automātiskam. Jūs teicāt, ka nav nodokļu politikas bez pārstāvniecības un otrādi. Un bez tērēšanas. Jā, to saprotu, un tad arī mēs dodam priekšro kaut kam automātiskam. Pāri izmēru vai apmēru. Mēs arī veicām simulācijas ar kaut ko mazu, koncentrēties uz lieliem satricinājumiem, piemēram, dažādas šīs simulācijas, ja pieaug bezdarbs par 2%, tad valstī pieaug tad, tad šis IKP nu, par 0,2%, dažādas simulācijas ir veiktas. Mēs negaidīsim, kad būs Eiropas nodoklis. Sākam ar 0,1% IKP gadā veicām šo simulāciju, sākot ar 99. gadu, tas nozīmētu līdz 17 miljārdiem 2007. gadā, un tad 2020. gadā jau 10 miljārdi eiro. Tad fonds netiktu noplicināts krīzes laikā, kas ir svarīgi, un varbūt ir atšķirība Reglinkungu. Reglinkungu Te mēs runājam par grantiem un nevis aizdevumiem. SM, SM loma ir sniegt likviditātes aizdevumus, varbūt īstermiņa aizdevums nākotnē. Šeit mēs runājam par grantiem. Tie nekad netiek atmaksāti. Citādi mēs neredzam, kāda jēga ir šai schēmai, jo lielāko, lielākā daļa valstu uh, netiek izslēgts no aizdevuma tirgus, kādēļ ir jāparedz šis, šī sistēma. Te ir jābūt transferam, tas varbūt nebūtu pastāvīgs, bet tikai tad, kad pieaug bezdarba rādītājs, un pēc tam tas apstājas. Un eksante, jūs nezināt, kurā brīdī pēkšņi bezdarbs palielināsies. Eksante nav šāda permanenta transfēra, ir viens transfers ekspost. Trešā lieta Eirozona pret ne Eirozonas valstīm. Te ir liela viena atšķirība. Makroekonomiskās nesakārtotība vienā valstī sistēmiska tikai Eirozonā. Makroekonomiskā krīze vienā valstī var izraisīt finansiālu krīzi. Uh, kas pat varētu eirozonu pašu nostādīt riska situācijā, bet tas aprobežojas tikai un vienīgi ar eirozonas valstīm. Valstī, kas ir ārpus eirozonas, tam, protams, ir negatīvi ietekmi uz eirozonu caur reālo ekonomiku, bet nevis caur monetāro kanālu. Šī ir milzīga atšķirība, un tas attiec uz IKP rādītājiem un uz parādi ilgspējību eirozonā. Nu, lūk, eh, šīs ir atšķirības Eirozonā. Ceturtais - precikliskā politika. Piekrītu, ka 9. gadā bija šīs precikliskās politikas, bet 9. 12. gadā eh, politikas bija procikliskas. Un ja vēlreiz nothing. Uh, ja vēl viens kritiens būs, tad mēs, eh, mums nav instrumenti, kā ar to eh, rīkoties. Tālāk piekrītu Pērmaini šai. Jā, vislabākā schēma ir bezdarba apdrošināšana. Tas ir tāds, tātad pārapdrošināšana lieliem satricinājumiem. Tas labi darbojas, tas stabilizē visu. Uh, jūs atbalstat mājsaimniecības, kas, kurām ir finansiāls grūtības, viņi var turpināt patērēt, līdz ar to nav arī nekādu kavējumu, nekavējoties patērētājs saņem naudu. Ar investīcijām vienmēr ir šis risks, kā ar laiku, es gribētu būt to precikliski. Tad vēl arī cilvēkam konkrētam. Uh, Eh, tiek eh, nosūtīta šī nauda. Tātad, ja cilvēks saprot, ka, piemēram, Erasmus gadījumā nauda nāk no Eiropas Savienības, tad arī cilvēku dzīves mainās ar Eiropas uh, ietekmi. Tā būs milzīga atšķirība. Es saprotu, kādas ir šaubas un kādi ir ske skept, kāpēc ir skeptiķi. Tad ir piedāvā arī septiņus pīlārus. Strādājošu aizsardzība. Uh, Bet ne tikai konverģence, investīcijas cilvēku kapitālā, mobilitāte, arī visu maksājumu pārnesamību, ne tikai pensiju. Varu detaļas arī dot vēlāk, tālāk Dovilas sindroms. Tātad te ir ne, ļoti svarīgi runāt par suverēnu obligāciju tirgu. Jā, es piekrītu, bet ja mēs nekād nedomāsim par parādu pārstruktūrēšanu, tad kādā brīdī būs problēmas ar līgumu. Es nera, nevaru iedomāties uz to kā uz kaut ko pastāvīgu. Mūsu ziņojuma ideja nebija ieviest kādu jaunu noteikumu, šī junior bonds. Nu, tas ir tikai domāts, lai, aiz, lai aizstātu sankcijas, kas nedarbojas, bet no tā var izvairīties. Uh, Tātad nevajag ieviest jaunas noteikumus, nevajag ieviest neko papildus tam, kas jau pastāv. Lai, jo, vai, lai nu, paredzētu nepieciešamos apstākļus. ESM nevar aizdot naudu valstī, kur parāds nav ilgspējīgi, bet ESM to darīs. Tātad, kā ir jāmaina sistēma, ir iespējams piemērot jau esošos noteikumus. Un viss tas samazinās un nevis papildinās, kā jau es to teicu banku sektoru kanālus, tas samazinās risku, nevis palielinās to. Pateicoties arī citiem riska pārdales elementiem, arī suverēnais risks samazināsies. Piemērojot šīs izmaiņas, jūs samazinat visus riskus. Thank you, uh, Mr. Fabrini. Un tagad vārds profesoram Fabrīnī. Paldies, priekšsēdētāji kungi. Paldies parlamentāriešiem par jautājumiem. Trīs uh, īsi punkti no manas puses par dizainu un fiskālas kapacitātes pārvaldību. Tas galvenokārt saistīts ar jautājumiem, ko uzdev kolēģi par Nu, par budžeta iz, iz, izmēru es nerunāšu, tur ekonomiski, lai izsakās par specifisko jautājumu, vai tas ir jāizstrādā kā uh, līnija, pozīcija šajā budžetā vai atsevišķs budžets. Abas opcijas ir iespējamas. Es jau norādīju, ka ir iespējams izrādāt atsevišķu būdžetu, jo ir šī problēma ar vienprātību. Varbūt jūs varētu izteikties nedaudz lēnāk, saka priekšsēdētājs, lai jūs var iztulkot. I, I that I, uh, I was flagging the possibility of doing uh, a Eurozone budget. Uh... Jā, es jau norādīju, ka Eirozonas budžetu var izstrādāt atsevišķi Eiropas Savienības budžetu. Uh, lai risinātu šo vienprātības problēmu, uz ko norādīju. Un tad, ja mēs to uh, skatām kā atsevišķu budžeta po pozīciju, tas sasaistīts ar pārvaldības problēmām. Prezentācijā tas izskanēja skaidri. Eiropas parlamentam ir jābūt pilnībā iesaistītam lēmumu pieņemšanā par fiskālo kapacitāti. Bet, ja tas ir Eirozonas budžets, tad Parlaments izteiksies arī deputāti, kas ir ievēlēti no valstīm ārpus eirozonas. Tad beigās ir visām valstīm pienākums pieņemt eiro, un tad arī ir jēga, ka viss Eiropas parlaments iesaistās un arī saka savu vārdu. Tālāk par budžeta finansējumu. No konstitucionālā viedokļa šis ir izšķiroši jautājums, arī Bēga kungs par to runāja. Uh, Maltiča kundze arī uzdeva par šo starpvalstu transferu. Tātad tas, kā Eiropas Savienības budžets ir izstrādāts, ir tajā, ka tas balstās uz valstu iemaksām, kas pēc tam tiek izplatī, izdalīts tālāk. Arī parlaments teica pagājušajā nedēļā, ka pašu resursu sistēma pārkāp līguma garu. Ne tikai tas pārkāp līguma garu, Tas rada arī aburto loku, jo tad cilvēki var teikt, ka mani balsotāji maksā naudu, kas pēc tam tiek transferēta uz citām valstīm. Un te raisā milzīgā, milzīgu konfliktu starp valstīm. Zinām, ka ESM balstās uz nacionālajiem iemak uz nacionālajām iemaksām un arī nacionālajie parlamenti pārskata šīs naudas izmantošanu. Būtu ļoti dīvaini, uh, ja mēs palielinātu Eiropas Savienības pašu resursus, atbrīvojoties no valstu iemaksām, bet tad uh, mēs e, tomēr uh, izmantojam ESM gadījumā, tad nu, mēs nonākam pie izējas punktu un problēma paliek neatrisināta. Šie finansējumi jautājumi ir jārisina skatot realitāti, jo te runa ir par uh, šīm eh, sabiedrīskajām interesēm. Tas ir jāiekļo Eiropas Savienības radītajā šajā mm, tautsēmniecībā ekonomiskajā izaugsmē. Un visbeidzot, atbildēšu Brainam Heinsam, jā, ka šeit pārstāv Dublinu, piekrītu. For, for Tātad arī par uh, eh, apetītes trūkumu. Jā, apjās karalīs izstāšanās liks dalībvalstīm arī pielāgot līgumus vairākiem nosacījumiem. De facto jau esam šajā fazē nonākuši pašu resursu lēmums, tāpat kā lēmums par Eiropas parlamentu sastāvu, jau arī noved pie līguma izmaiņām. Formāli it kā nē, bet ir nepieciešama dalība valstu vienprātība. Tātad tas jau ir tā, kā mēs būtu šajā līguma izmaiņu procesā. Tāpat laikā Šī varētu būt, jā, iespēja. Ņemot vērā īpaši, ka gadu atpakaļ parlaments jau balsoja par rezolūciju tālāk par esošo līgumu satvaru, pārskatot Lisabonas līgumu. Nu, lūk, šī arī bija brīnišķīgi iespēja to darīt. Thank you, Mr. Nunes Ferrer. Well, I will try to limit myself as much as possible. Nunes Ferrer kungs, izteikšos īsi. Grēsls kundze teica, ko ļoti pareizu. Vai mēs runājam šeit par vienu un to pašu, kad mēs runājam, piemēram, par budžeta nākotni? Mēs te runājam par visu, ko un dažādiem jautājumiem. Jāceras, ka. Tad ir jādomā par stabilizāciju. Un par finanšu stabilizāciju sākām ar ESM, tas varētu būt kaut kas cits, arī IMF, manuprāt, ir eh, slikts nosaukums. Es to saucu citādāk, kā piemēram Eirozonas fonds, bet nevis Eiropas valūtas fonds. Bet, nu jā, kaut kur par stabilizāciju noteikti vēl ir jārunā un jāstrādā. Uh, Ja visu iekļaujam budžetā, tas ir riskanti, jo budžetam būs arī milzīgs eh, līdz ar to spiediens uz tā apmēru. Arī Ekofin padomē tika runāts par to, ka būs arī, būtu arī šis ārkārtas budžeta daļa, lai varētu reaģēt uz satricinājumiem, bet, nu, šī ideja tik noraidīta, jo budžets kļūtu milzīgs un tā tālāk. Uh, Šīs diskusijas vēl turpināsies, bet nu, šī stabilizācija ir kaut kur jānodrošina, kaut kur citur, ja ne budžetā. Par bezdarba schēmu, jā, to var iekļaut budžetā, bet atkal jautājums par apmēru. Par apmēru. Es budžets tā, kā tas ir ierobežots, to vajadzētu aprobežot uh, ar nacionālo budžetu atbalstīšanu. Eh, kuri nevar sasniegt aiz mērķus. Un te, nu, piedodiet, ka man tas jāmin, bet, nu, šeit ir, ir mazais zilonīts kopējā lauksanicības politika. Pat, ja jūs nereformējat KLP, pat, ja nepieskaramies KLP, tomēr ir juridiskā struktūra, juridiskie pienākumi un summas, kas ir fiksētas turpinām kā vienmēr, bet ja mēs skatāmies uz, cī, uz to, cik daudz naudas uh, tiek uh, šeit uh, novest nu, apritē, tā ir viena ceturdaļa. Ļoti daudz no šīm summām netiek pārvietots, tāda nav kā kohezijas politika, lai kādu atbalstītu. Tātad šī nauda nonāks Brisele un tad atpakaļ. Te mēs runājam par 1%. Atbrīvojiet 30 miljārdus un tad uz, atbrīvojiet tos 12-13 miljārdus, kas budžetā patiesībā pārvietojas. Gribat finansēt uh, politikas no budžeta, tad palieliniet budžetu. Un uh, Esmu vienmēr bijis kritisks pret budžeta uh, reformēšanu. Jautājums ir par to, kam vispār kādai naudai jāiet caur budžetu, uh, caur Briseli. Par uh, valsts finanšu pārvaldību grāmatvedības standartiem. Tie ir ļoti stā, liederīgi ziņošanai, te ir nepieciešama stabilitāte brīdi un arī valsts, kuras negrib to. Jāteic, dažas no šīm valstīm ir ļoti bagātas Eiropas valsts, bet vi, tur arī problēmas. Uh, Reitinga aģentūras pēc krīzes saprata, ka tās nevar uh, tikai vērtēt valstis pēc valdības stabilitātes. Viņi sāka analizēt šo grāmatvedību, cik Un tad, iekļaujot to reitingā, valsts, kas šodien izskatās labi, pēkšņi vairs tādas neizskatīsies. Tad varbūt arī tas mainīs attieksmi Es zinu, ka tam nav nekāda saikne ar Eiropas Savienības politikām, reitinga aģentūras nevēlas atkal nonāk Grieķijas krīzes situācijā, jo reitinga aģentūras it kā neko nedarīja, neparedzēja, bet viņas eh, uzskatīja, ka valsts ir tad, tad stabils. Valsts finansējuma pārvaldījums ir saistīts arī ar reformām par valsts iepirkumu un tā tālāk. Daudz ko var darīt bez šīs eh, ziņošanas, bet ziņošana var būt ļoti liederīga. To var izmantot arī finanšu pārvaldībā, ja tas tiek labi īstenots, bet obligāti finanšu pārvaldība. Eh, tad finanšu pārvaldība nav laba daudzās valstīs un budžeta noteikumi patiesībā um, bremzē precikliskos lēmumus, mazina investīcijas. Un tas viss ir no pilnīgi cita laikmeta. Daudzas reformas valsts pārvaldi pārvērš kontrola, kontrolē par naudu, kas konkrēti tiek darīts ar naudu. Un valstīm ir jāuzticas, ka citas valstis uh, neizraisīs krīzi ar savu rīcību. Jā, atbalstam uh, apmācībai, atbalsta valsts, tas ļoti svarīgi, bet Eirostatā ir cilvēki kas arī specializējas grāmatvedībā, menedžmentā, varbūt jāanalizē, piemēram, kā palīdz tagad Portugālei ieviest uh, reformu, ar ko viņi pašlaik nodarbojas, un šis valsts finanšu pārvaldības noteikumi ļoti svarīgi. Un otrā valsts, kas to darīs, ir Grieķija. Jā, pārsteigums, jo viņi saprot, ka viņiem ir jāuzlabo šī situācija, un premjers arī ziņoja, izziņoja reformu par visu valsts finanšu pārvaldību. Kā viņi to dara? Viņi saņem arī atbalstu no Eiropas Savienības. Paldies! Thank you very much. There were... Paldies, bija arī jautājums, kas tika uzdots komisijai, lūdzu. Thank you, thank you very much for, uh, give... Uh, Liels paldies, ka ir iespēja arī atbildēt uz dažiem jautājumiem. Es domāju, ka šīs diskusijas ir bijušas ļoti interesantas, un es atkal vēlētos pateikties budžeta komitejai un ekonu komitejai par šī pasākuma organizēšanu. Un es domāju, ka Neviens jau neapstrīda uh, ideju, ka ir um, ka Eirozonai nepieciešama uh, fiskālās stabilizācijas funkcija. Un šajās debatēs arī tas parādījās. Tas ir nepieciešams, lai pabeigtu monetārās savienības izveidi. Bet jautājums ir, mm, kā to īsti izdarīt. Galtierī kungs uzdev šo jautājumu visam tieši. Uh, par ESM lomu nākotnē eh, un tā ietekmu stabilizācijas funkciju. Un Reglina kungs to arī minēja savā atbildē. Mēs jau decembrī teicām, ka nākotnē e, monetārais fonds eh, varētu mm, izveidot šo stabilizācijas funkciju un to varētu nodrošināt caur garantijām mēs e budžetām. Bet no tā viss ir jēga tikai tad, ja divi pīlāri ES budžeta pīlārs un nākotnes ESM stabilizācijas pīlārs ir pilnīgi saskanīgi runājot eh, par pieejamības kritērijiem, par um, aktivizēšanas kritērijiem un eh, kamēr ESM būs starpvaldību organizācija un būs nepieciešama vienprātība, ja šī funkcija tiek veidota pašreizējā ESM ietvaros. Um, tas joprojām ir pakļauts šim te eh, vienprātīga balsojuma principam. Tālāk tika runāts par Dovila sindromu. Un debat, viss šīs diskusijas par valsts parāda restruktūrizēšanu. Mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā par to, ka mēs neatbalstīsim neko tādu, kas būs pilnībā automātisks. Mēs neatbalstām neko, kas atkāptos no labi iedibinātās um, IMF prakses respektīvi izanalizēt situāciju un tad lemt par pasākumiem. Mums nevajag valsts parāda restruktūrizēšanas mehānismu kā tādu. Bet eh, noslēgumā es gribu teikt, ka eh, debatas par šādu jautājumu mm, nu, varbūt neparāda, kā to varētu, tā teikt, atsaistīt no Banku Savienības tādām debatēm ir jābūt vai jānotiek plašākā kontekstā. Pirmkārt jau, lai pabeigtu Banku Savienību un lai e, izveidotu depozīta apdrošināšanas sistēmu. Un ja e, šāda kārtība būs nepareiza, ja tas notiks nepareizā kārtībā, tas varētu būt bīstami. Mūsu referenti e, Bergskungs vispirms paldies mūsu ekspertiem šodien, un eh, paldies arī par jūsu ieteikumiem. Eh, parādījās daži interesanti elementi, kas būs svarīgi nākotnes sarunām. Principā, protams, ir labi, ka mēs eh, šobrīd, nu, tātad vismaz vairākums iet vienā virzienā, ir skaidrs, ka ir vajadzīga fiskālā kapacitāte, uh, un tika minēts, ka nepieciešams veidot ESF, eh, e MF ietvaros, un starpvaldību struktūra nav tikusi intensīvi apspriest. Nu, tā būs cīņa ar dalībvalstīm, tas ir pilnīgi skaidrs. Taču no otras puses eh, pēc visām šīm uzklausīšanām semināriem tikai minot konverģences eh, kodu, Eh, par to starp citu Fēras kungs runāja. Eh, svarīgi ir, lai mums būtu noteikts iespējas, kā finansēt šādu fiskālo kapacitāti. Tas eh, pavēr arī plašāks iespējas panākt vienošanos ar dalību valstīm, nekoncentrējoties tikai uz vienu elementu, kas varētu radīt grūtības. Proti, izmantojot visu, ko ļauj mums līgumi. lai nesāktu ar um, lēst pārstrādāšanu, kas var aizņemt desmit gadus, svarīgi ir stabilizēt Eiropas Savienību un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai mums būtu proaktīvas pārvaldības iespējas, lai mēs varētu reaģēt uz krīzēm, kuras varētu nākotnē notikt. Paldies, Pervanš Peres. Thank you. And you can see uh, uh, uh from... Uh... Paldies. Nu, jūs jau dzirdējāt no mums abiem, ka eh, šis te garš joprojām ir dzīves, un mēs eh, arī turpināsim tādā pašā garā virzīties uz priekšu. Vēlos komentēt dažas lietas. Pirmkārt, par uh, parādu restruktūrēšanu. Visi jau ir viensprāts par to, ka parāda līmenis reizēm var kļūt uh, neilgtspējīgs. Bet ir tāda pavisam vienkārši doma. Uh, ka vienkārši ir jāatbrīvojas no parāda, to norakstot vai to restruktūrējot, bet eh, tas noteikti kaut ko maksās ne tikai valstī, eh, kas izvēlas šādu pieeju, bet tas skars arī visu eirozonu, jo valstī, kurā būs jāveic šāda restruktūrēšana, tai eh, nāksies daudz ilgāk atvesaļoties no jebkura cita priekšlikuma. Otherwise, Uh, we have this whole debate about debt Nu, tātad visa šī te uh, parāda uh, apkalpošana un restruktūrēšana, um, tas ir jāskatās ne tikai no vienas valsts perspektīvas, bet arī no tā, kā šāda uh, restruktūrēšanas programma varētu ietekmēt uh, visu eirozonu. Tālāk komisijas priekšlikums. Uh, un runājot par stabilizācijas funkciju, kas varētu būt automātiski. Pa, eh, tas ir skaidri minēts parlamenta ziņojumā, un faktiski tas ir tā galvenā eh, mācība, ja mēs runājam par šo stabilizācijas funkciju un atskatam, ja mēs atskatāmies to, kas notika krīzes laikā. Ja mēs runājam par apmēriem, tad es vēlētos citēt varbūt dažus ciparus, bet tas varbūt plašākai publikai nav tik labi zināms, respektīvi, ja mēs runājam par ESM apmēriem. ESM uh, eh, kreditēšanas kapacitāte ir 500 miljārdi eiro. Un uh, aizdošanas kapacitāte 375 miljārdi. Uh, eh, IKP Eirozonā ir 900 5 uh, eh, miljardu. Nu, daļa no tā, protams, tiek izmantota. Te tātad ir 5,5% no IKP, un tātad tas viss nāk vēl papildus investīcijām no Eiropas Savienības budžeta. Nu, es tādu vēlu šodien pēcpusdienā to pasaku tā pavisam tieši. Uh, Bet, lūk, ir vēlme virzīties šajā virzienā, lai atstātu kaut kādas manevrēšanas iespējas un lai tas būtu paredzēts arī eh, līgumā. Bet te ir, zinām, problēma, jo šī kapacitāte balstās uz garantijām, kuras ir dalību valstu rokās, un es nedomāju, ka vienā dienā eh, pēkšņi dalība valstis eh, vienosies. Nu, kādreiz tas varbūt notiks, varbūt, bet nu, nu, ne jau tūlīt. Tāpēc mēs esam eh, centušies piešķirt zinām virzību šim procesam. Un tāpēc mums patīk, ka ESM izveida tagad tiek balstīta uz 352. lēst pantu, jo tas ļaus ļoti nepārprotami savienot uh, Eiropas metodi ar uh, eh, ESM, kas nebūs pozīcija ES budžetā. Nu, šobrīd visi ir bijuši gana pieklājīgi un e, nav izteikušies par to, kā e, Eirozonas nākotne tiks ietekmēta. Pašlaik ne eirozonas dalībvalstis var pievienoties brīvprātīgi Banku Savienībai. Protams, ka jūs varat iedomāties, ka pēc Brexita būs liels stimuls mm, paplašināt eh, eirozonu uz visām dalībvalstīm. Jā, ne visas dalībvalstis atbilst eh, attiecīgiem noteikumiem, bet eh, nosacījumiem, bet par šo punktu, protams, nāksies diskutēt. Un nedrīkst aizmirst, ka tām ir jābūt mūsu mērķim. Samierināt eirozonu un palielināt to, un tas, protams, neatrisinās visas budžeta problēmas, bet tas noteikti novadīs pie uzlabojumiem. Uh, Liels paldies, un es vēlētos pateikties visiem eh, runātājiem eh, eh, par šo ļoti interesanto un liederīgo semināru. Man nav jāizdara nekāda secinājuma, jo referenti to jau izdarīja. Vēlējos varbūt tikai piebilst kādu lietu par institucionālo pamatu. Vēlos uzsvērt, Svarīgi ir tas, kā parlaments pieiet šī jautājuma iekļaušanai eh, likumdošanas satvarā. Un mēs, protams, eh, domājam par jaunu loģiku, veidojot ES budžetu. Mēs eh, neprasam tādu pašu demokrātisku pāraudzību kā komisijai, Un drīzāk eh, jau eh, tā būs nevis mūsu institūcija, bet Eiropas investīcija banka iespējams un eh, parlamenti, protams, izmantos savas iespējas piedalīties sarunās, kas varētu nebūt pieņemams dalību valstīm, jo Nu, ne jau tāpēc mēs uz to visu pastāvam, bet gan tāpēc, ka mēs uzskatām, ka institucionāli ir svarīgi SM iekļaut mūsu likumdošanas satvarā. Un tāpēc e, ir jāuztur SM pilnīga neatkarība. Un tā kā mums ir ar citām institūcijām, tas nebūtu neatšķiras arī šajā gadījumā, ne ar ko. Un eh, nevajag attaisnoties un atrunāties šajā situācijā. Eh, cik es saprotu, piemēram, eh, Vācijas koalīcijas programmā jau ir paredzēta virkne pasākumu, kas iet šajā virzienā, nu tāpēc nezaudēsim šo te iespēju, izmantosim to jo tās būs ļoti svarīga investīcija nākotnējai un šobrīd ir īstais brīdis to darīt. Mēs turpināsim šīs diskusijas, bet man ir prieks, ka ir tāda liela vienprātība, um, varbūt ne par konkrētu mehānismu, bet principiem, uh, kā tas viss varētu darboties. Un, uh, Man liekas, ka mēs tādas ļoti ekstravaganti esam raduši risinājumu. Nu, eh, labi, ka daļa, piemēram, par junior bonds nav iekļauta priekšlikumā, bet ja mēs nedomāsim par restruktūrēšanu, nu, mēs restruktūrējam kaut ko tad, ka tas ir nepieciešams. Un, protams, ka ir vajadzīga analīze. Uh, Restruktūrizēšana, protams, ir iespēja, jo, nu, gal galā nevar jau kaut ko izmantot tikai daļēji, nu, kā tad tas būs, ja jums, piemēram, ir bumba, jūs izmantosit tikai daļu no tās, un tad jau no bumbas nav nekādas jēgas. Bet, e, jā, ESM kapacitāte ir ārkārtīgi svarīgs e, elements, un viens e, ļoti būtisks jautājums Eh, tātad tas ir budžeta komitejas jautājums, budžeta apmēri un ekonu komiteja mēs vēlam jūs budžetniekiem eh, veiksmi. Un šis eh, seminārs ļoti labi ieskicēja to, kā abi elementi saskan kopā, kā tie ir integrēti. Un tas būs pamats mūsu nākotnes diskusijām un nevajadzētu zaudēt šo iespēju un pabeigt mūsu ekonomisko un monetāro savienību. Paldies!